Okay. Good. Labi. Labrīt. Es um, atklāju mūsu komitejas uh, sanāksmi. Un pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai ir kādi piedāvājumi grozīt darba kārtību? Tā nav. Tādēļ eh, darba kārtība ir pieņemta. Otrais darba kārtības punkts eh, priekšsādātāja paziņojumi. Kā jūs droši vien zināt, šī sanāksme tiek pārraidīta tiešraidē internetā. Tādēļ eh, ņemiet lūdzu to vērā, ka cilvēki seko līdzi tam, ko jūs darāt. Jums eh, ir arī izsniegts eh, saraksts eh, ar vēstulēm. Ja jūs vēlaties kopiju vēstulē, tad lūdzu pieskieties sekretariātām. Ehm, <clears throat> tālāk jautājumi, kas attiec uz tizniecību. Es pirms par TISA, par caurskatāmību 10. martā padome nolēma publiskot uh, tīsa mandātu, un tas vairs nav konfidenciāls. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtisks uh, solis uh, uz priekšu, diskutējot ar pilsonisko sabiedrību, lai virzīt uz priekšu diskusijās par šiem tiesniecības nolīgumiem. Šī mandāta publiskošana ir piecus mēnešus pēc eh, TTIP mandāta publiskošanas. Tas ir eh, nedaudz īsāks laiks nekā tas, kas pagāja pēc mūsu pieteikuma TTIP publiskošanas, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā tā tam būtu jābūt visu eh, sarunu gadījumā. Padomē būtu jāpublisko visi mandāti, tiklīdz tas ir iespējams, tā lai visi būtu informēti par eh, to, par ko tad īsti norisinās šīs sarunas. Nākamais eh, komentārs ir par Eiropas Savienības un Singapūras eh, brīvās tirdzniecības eh, nolīgumu. Iepriekšējā komisija pēdējā sasaukuma dienā nolēma iesniegt tiesā jautājumu par jauktā nolīgumu lietu, balstīts, kas ir balstīts uz Singapūras nolīgumu, un jaunā komisija ļoti daudz diskutēja par uh, šo iepriekšējās komisijas lēmumu, taču jebkurā gadījumā 4. martā jaunā komisija pārskatīja šo lēmumu un uh, pieteikumu tiesā, Eiropas saimnības tiesā, par to, um, kurš ir kritērijs, eh, kurš kritērijs ir noteicošais eh, šajā gadījumā. Un pēdējais eh, komentārs ir vides preču nolīgums, un šonedēļ notika saruna šajā jautājumā, koncentrējoties uz vidas monitoringu, analīzi un izvērtējumu. Un 16. Uh, aprīlī komisija prezentēs uh, uh, aktualitātes šajā jautājumā. Tas tātad bija otrais darbkārtības punkts, sanāksmes vadītāja paziņojumi, un tagad pievērsīsimies trešajam darbkārtības punktam, proti viedokļu apmaiņa ar uh, vēstnieku Katakami, Japāns vēstnieku Eiropas Savienībā, un tēma, protams, ir Eiropas Savienības uh, un Japānas uh, tizniecības attiecības. Mums ir bijušas vairākas izdevības uh, diskutēt par panākto, un es priecājos par to, ka vēstnieku kungs ir šeit jo mans iespējas ir tāds, ka Japānas eh, premjerministrs eh, ir uzstādījis diezgan ambiciozu mērķi noslēgt eh, brīvās tiesniecības nolīgumu līdz šī gada beigām. Ir atlikuši vairāki mēneši līdz šī mērķa sasniegšanai kas e, varbūt nav ļoti daudz, tādēļ mums būtu jāsaprot, kāda ir e, konkrētā situācija šajā sarunās. Līdz 13, 2013. gadam bija deviņi sarunu, deviņi sarunu kārtas, un e, šeit komitejā mēs diskutējām par to, kādas tad ir jaunākās attīstības tendences un kas, kas konkrēti notiek. Šķiet, ka šīs sarunas ir um, ļoti labvēlīgas, un es domāju, ka mēs uh, varbūt arī, nu, skatīsimies, kā būs, bet uh, varbūt, ka paspēsim to izdarīt līdz šī gada beigām, taču es uzskatu, ka ka eh, šie jautājumi nav tie, kas būtu jāskata sasteigti, bet, nu, mēģināsim. Un tagad eh, došu vārdu vēstnieku kungam. Thank you very much, Mr. Chair. And good... Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, eh, godājami Eiropas parlamenta deputāti. Šī ir mana pirmā mm, vizīte šajā komitejā. Tas nozīmē, ka es vispirms uh, izteikšu savus ievadvārdus un pēc tam atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Priekšādājotāja kungs, starptautiskās irniecības komitejas deputāti, dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels gods, ka šodien man ir dota iespēja runāt uh, Starptautiskās tirniecības komitejā par Eiropas Savienības un Japānas tirniecības attiecībām un par noslēgtajiem nolīgumiem. Izmantojot uh, šo izdevību, es gribētu paust uh, savu cieņu jūsu darbam, tam, ko jūs darāt, lai stiprinātu Eiropas Savienības tirniecības attiecības ar trešajām valstīm, tā skaitā ar Japānu. Sākumā es gribētu īsi pastāstīt par pašreizējām Eiropas Savienības un Japānas attiecībām kopumā. Japāna un Eiropas Savienība daudzas gadu desmitgades ir eh, dalījušās tādās vērtībās kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības. Pēdējos gados mēs esam pamanījuši, ka attiecības ir kļuvušas daudz ciešākas. Mēs eh, sekojam līdzi attīstībai ekonomiskajā uh, nozarē, un Eiropas Savienībā ir trešā lielākā partnere Japānai pēc ASV un Ķīnas, kamēr Eiropas eh, Savienībai Japāna ir septītā lielākā tirdzniecības partnere. Tirzniecības apjomi starp Japānu un ES ir apmēram 7 triljoni uh, dolāru katru gadu, Un tātad tas nozīmē apmēram 54 miljardi eiro. Ja runa par tirdzniecības eh, bilanci, tad eh, šeit ir vērojams eh, pārpalikums viens pret divi. Mēs esam arī ciešāks partneris attiecībā uz investīcijām. Eiropas Savienības tiešās investīcijas Japānā ir vislielākās pēc kumulatīvās bāzes. Un Tas nozīmē, ka tās ir vislielākās starp visiem investīciju partneriem Japānai. Un Eiropas Savienībai Japāna ir trešā lielākā investīciju partnere pēc ASV un Šveices. Mēs uh, varam redzēt, ka tie ir apmēram 246 mm, tūkstošu uzņēmumu, um, Japānas uzņēmumu, kas darbojas Eiropas Savienībā, kas rada ļoti daudz darba vietu. Tas pats attiecas arī uz diplomātiskajām un drošības attiecībām. Japānai un Eiropas Savienībai ir bijušas ciešas attiecības tādos jautājumos kā Ukraina un Tuvie Austrumi. Japānai un Eiropas Savienībai ir arī cieša sadarbība attiecībā uz eh, ES kādp misijām un arī Japānas misijām ārvalstīs, piemēram, tādās valstīs kā Malija Nigēra. Eh, Pagājušajā gadu oktobrī Japānas eh, jūras spēki un Eiropas Savienības jūras spēki veica preta pirātisma vingrinājumus Adenas līcī. Tas notika pirmo reizi. Bez tam Japāna un Eiropas Savienība ir uzsākušas dialogu par kiberpolitiku, kosmospolitiku. Tas notika pagājuši gadu. Tāpat eh, bez drošības sadarbības Eiropas Savienība un Japāna ir stiprinājuši savas saiknes dažādās jomās, piemēram, katastrofu novēršana, enerģijas drošības politika, cīņa pret ebols vīrusu un tā tālāk. Ņemot vērā to, ka šīs attiecības arvien palielinās starp Eiropas Savienību un Japānu, viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar ko mēs saskaramies, ir ietvera izveide arvien ciešākai ekonomiskai partnerībai ar um, ekonomiskās partnerības nolīkumiem vai brīvās tirzniecības nolīkumiem. Mums ir jāveicina saikne ar citām valstīm. Tā ir daļa no Japānas ekonomiskās politikas mūsdienās. Dāmas un kungi, ņemot vērā to, ka uh, pasaules e, noteikumu izveidas aktivitātes uh, nenotiek vajadzīgajā ātrumā, Japāns un Eiropas Savienības uh, partnerības un brīvās tirsniecības nolīgumi ir būtiski ne tikai, lai veicinātu tirsniecību un investīcijas starp abām pusēm, bet lai nodrošinātu šādu noteikumu izveidi. Ir jāsaprot, ka pašlaik ekonomiskais centrs pasaulē pārvirzās uz Āziju, un e, tieši tāpēc Japānai un Eiropas Savienībai būs uh, būtiski uh, palikt partnerēm, uh, strādāt tirgus, pēc tirgus ekonomikas principiem, lai veicinātu ekonomiskās attiecības savā starpā. Uh, Japānas un Eiropas Savienības partnerības un brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošana būs izaugsmas avots abām pusēm. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt uh, reāli ieguldījumu uzņēmumiem un arī uh, sabiedrībai gan Eiropas Savienībā, gan Japānā. Tas ir jādara pēc iespējas ātrāk un ir jānodrošina pēc iespējas bagātāks saturs uh, šim ieguldījumam. Tas uh, nozīmē, ka Mums eh, ir ļoti liels prieks, ka mūsu premjers un priekšsēdētājs Junkers samitā pauda vēlmi panākt eh, principiāli vienošanos par partnerības nolīgumu vai brīvās tirzniecības nolīgumu 15. Eh, gadā. Decembrī komisāra Malmstrēma tikās ar Kišides kungu, um, Japānas ārlietu ministru, un Miezovas kungu, kurš ir ekonomikas, tirzniecības un rūpniecības ministrs Japānā. Viņa pauda viedokli, ka laika grafiks ir ambiciozs, bet to var izpildīt, un mums vajadzētu pātrināt sarunas, lai uh, panāktu rezultātus. Uzskatu, ka šādas diskusijas ministru līmenī ir devušas labu stimulu uh, tam, lai mēs uh, panāktu vienošanos principā paredzētajā termiņā. Devītā sarunu kārtas par Japānas un, un Eiropas Savienības partnerības vai privās izniecības nolīgumu, kas notika pagājušajā mēnesī šeit Briselē, bija uh, pirmās sarunas. Uh, 2015. gadā. Mums bija apmēram 100 amatpersonas no Japānas, kas piedalījās sarunās, tā skaitā bija daudz speciālistu no dažādām nodzerēm. Mani informēja, ka attiecībā uz dažām nodzerēm uh, um, pastāv viedokļu atšķirības starp abām pusēm, un tagad tās ir daudz skaidrākas nekā agrāk. Protams, šādas viedokļu atšķirības sarunās parādās bieži. Es gribētu teikt, ka tā ir pozitīva zīme. Tas norāda uz to, ka esam sākoši reālo sarunu posmu, kur mums būs daudz saturīgākas diskusijas ar uh, noteiktu uh, termiņu. Devītajā sarunu kārtā abas eh, sarunu puses uh, diskutēja par dažādām jomām, piemēram, tirgus piekļuva eh, precēm pakalpojumiem, uh, investīcijas, kā arī uh, iepirkums. Un tās ir tikai dažas nozares, kas tika apspriestas. Šajā kārtā abu pušu sarunu vedēji panāca labus rezultātus. Tika identificēti vēl atrisināmie jautājumi, lai nodrošinātu plašāku vienošanos. Protams, eh, abas puses apzinās atšķirīgos viedokļus. Lai panāktu principiālu vienošanos šī gada laikā, mums vajadzētu turpināt sarunas pietiekami ātri, vajadzētu noteikt eh, sarunas ik pēc diviem mēnešiem. Ir jānodrošina arī aktīvas starpsesīvu tikšanās un citi kontakti, ja tas ir vajadzīgs. Kaut arī Um, es šeit nevaru detalizēt aprakstīt sarunas, es tomēr gribētu pieminēt vairākus svarīgus elementus. Attiecībā uz beztarifu pasākumiem esam nodrošinājuši visu jautājumu pilnīgu īstenošanu. Tas ir noticis vienu gadu pēc sarunu sākuma. Mēs esam arī pavirzījuši priekšu daudzus, cit, daudzus citus jautājumus un esam nolēmuši tos īstenot līdz sarunu beigām. Mūsu centieni ir noveduši pie tā, ka mēs tagad saprotam, ka divas trešdaļas no jautājumiem, kas bija iekļauts ceļu kartē, jau ir atrisinātas. Mēs turpinājām strādāt pie atlikušiem jautājumiem. Attiecībā uz automobīļu nozari Japānas valdība ir pieņēmusi ANO ekonomiskās Eiropas komisijas eh, noteikumus. Bez tam Eiropas Savienība un Japāna ir sadarbojušās, lai izveidotu IWTA, tātad te ir runa par uh, transporta līdzekļu apstiprināšanas sistēmu. tiks izveidota visaptveroša sistēma, kas eh, būs savstarpēji atzīta, un tā attieksies uz eh, visiem transporta līdzekļiem. Tagad es īsi gribētu pastāstīt arī par dzelzceļa iepirkumu. Trīs eh, Japānas privātie uzņēmumi, kas darbojas šajā jomā, ir nodrošinājuši piegādes visā pasaulē. Ņemot vērā Eiropas Savienības eh, paustās bāžas attiecībā uz partnerības vai brīvās tirsniecības nolīgumu sarunām, ir skaidrs, ka šis iepirkums tiks veikts saskaņā ar caurdzamības un nediskriminācijas principiem. Un tāpat ir arī publiskota iepirkuma informācija šo uzņēmumu aizlapās. GLS mēģina aktīvi izmantot tehnoloģijas un pakalpojumus, ko piegādā Eiropas Savienība, un tika organizētas pasākums pagājušā gada oktobrī. Tāpat arī tika organizēta uh, piegādātāja diena Dīseldorfā, Vācijā, Lielē, Francijā un Milānā, Itālijā. Šajos uh, pasākumos uh, GLS skaidroja savus principus attiecībā uz saurdzamību un nediskrimināciju un pastāstīja arī par tālākajiem plāniem uh, piegādēm Eiropas Savienības uh, robežās. Pēc uh, sarunām ir uzsākts jauns dialogs starp uh, dzelzceļa rūpniekiem Japānā un Eiropas Savienībā. Ir jau divas reizes uh, notikoši dialogi, un katrā dialogā piedalījās vairāk nekā simts uh, iesaistītās puses no dzelzceļa rūpnieku puses un arī no valdībām. Uh, Šie dialogi nodrošina mm, ļoti labas iespējas, lai padziļinātu savstarpējo izpratni un sadarbību. Tāpat arī tiek nodrošināta informācijas apmaiņa starp eh, rūpniecību. Tāpat eh, dalībnieki ir pauduši savu eh, apmierinātību ar šādu dialogu veikšanu. Japānas valdība turpinās sniegt savu atbalstu šādu dialogu organizēšanai. Attiecībā uz eh, dzelzceļu piegādājumu Japāna ir uh, mēģinājusi risināt eh, un atvieglot Eiropas Savienības paustās bažas. Tas notiek uh, sarunu laikā. Attiecībā uz citām nozarēm mm, situācija nav līdzīga rezultātus nevarēs gūt, pirms eh, nolīgums eh, nebūs pieņemts un īstenots. Tāpēc Japānai un Eiropas Savienībai vajadzētu atrasināt eh, visus izaicinājumus, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu šo nolīgumu. Šis nolīgums ir neatsverams visām iesaistītajām pusēm abās valstīs. Mēs domājam, ka šis nolīgums nodrošinās pievienoto vērtību visiem. Šeit nav runa tikai par rūpniecību. Mums vajadzētu arī padomāt par partnerības vai brīvās tirzniecības nolīguma uh, plašāko ietekmi gan Eiropas Savienībā, gan Japānā. Japānā, pilson, es atvainojos, Eiropas Savienībā pilsoniskā sabiedrība un uzņēmumi uh, Eh, ir pauduši savas domas, un šīs domas vislabāk var uzklausīt tieši Eiropas parlamentā. Japāna ļoti priecājas par to, ka šīs aktivitātes virzās uz priekšu, un arī par to, ka Eiropas parlaments ir izrādījis savu interesi. Esmu pārliecināts, ka Japāna un Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai pabeigtu Eiropas Savienības un Japānas partnerības vai brīvās tirdzniecības nolīgumu pēc iespējas ātrāk. Uzskatu, ka mēs varam sadarboties, lai panāktu šos rezultātus. Paldies! Thanks a lot. Uh, Liels paldies, Vēstniekungs! Es domāju, ka mēs tik tiešām darām visu iespējamo strādājot roku rokā, lai panāktu labu vienošanos. Tagad vārds mūsu referentam un pēc tam ēnu referenti. Thank you very much. Liels paldies. Vispirms vēlos sveikt uh, vēstnieku Takams kungu. Mums vienmēr ir prieks sveikt jūs šeit. Liels paldies, jo īpaši par jūsu viedokli par sarunām, kas norit šobrīd. Ir pagājuši divi gadi, kopš mēs uzsākam sarunas par tirzniecības eh, nolīgumu, un viena gada pārskats bija deva pozitīvus rezultātus, bet šobrīd mēs esam diskusiju degpunktā. Un, vēstniekungs, mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir iepazīstinājusi ar jaunu sārakstu ne tarifu barjerām, ar kurām ir jātiek galā šo sarunu gaitā. Mēs visi um, atzinīgi novērtējam tos centienus, kurus Japāna jau ir īstenojusi, un tas arī atspoguļojās vienu gadu pārskatu rezultātos. Bet es vēlētos dzirdēt jūsu komentārus par šo otro sarakstu ar beztarifu um, barjerām, un es vēlētos uzzināt, um, ko Japāna domā par šiem jautājumiem. Nu, runājot pavisam atklāti, es vēlētos uzzināt, ko Japāna tik tiešām domā par tā dēvēto pragmatisko pieeju sarunās. Ko tas gal galā nozīmē? Es sapratu jūs komentāru par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt sarunu noslēgšanu pēc iespējas ātrāk, iespējams jau šogad. Mēs visi strādājam ar šo mērķi. Bet ko gal galā nozīmē pragmatiska pieeja? Vai tas nozīmē, ka Japāna apsver iespējas panākt tādu kā vispārēju nolīgumu, mazāk ambiciozu un atstāt uz eh, vēlāku laiku, tātad papildus šī līguma attīstīšana, tā skaitā arī uh, regulatoros jautājumus. Vai mēs um, riskējam apdraudēt uh, tādu kā saprātīgu līgumu? Es domāju, ka um, mūsu ekonomikām ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs noslēgtu šo vienošanos pēc iespējas ātrāk, bet mēs vēlamies arī labu nolīgumu, līdzsvarot nolīgumu. Un, protams, ka mēs apzināmies, ka ir jāatrisina arī jautājums um, prasības no mūsu Japāņu partneru puses, kas attiec arī uz um, tarifu barjerām. Bet kas attiec uz regulatoriem jautājumiem un uh, savu veidu uh, diskriminatīvu attieksmi pret uh, Eiropas rūpniecības nozars pārstāv puses, tātad šie jautājumi arī jārisina sarunās. Mums ir paredzēts ļoti svarīgs samits maijā, mums būs uh, vēl vairākas iespējas, tātad uh, starposma rauns un arī formālais rauns, un Es ceru, ka šajās sarunās mums būs iespējams um, panākt pozitīvs rezultāts uh, līdz vasarai, lai mums būtu skaidrs viedoklis un lai mēs pieturētos pie mērķa, proti panākt uh, ambiciozu nolīgumu, ambiciozu abām pusēm. Un es vēlētos arī uzdot jums sekojošu jautājumu. Vai mēs varam rēķināties ar Japānas um, apņemšanos šajās sarunās, vienlie, vienlaikus apzinoties arī, ka Japāna ir iesaistīta vēl uh, kādās ārkārtīgi svarīgi, uh, svarīgās uh, sarunās? Tātad TPP. Mums šķiet, ka TPP ir ārkārtīgi sarežģīts. Uh, bet eh, tas varbūt ir kļuvis eh, svarīgāks jautājums eh, Japānas partneru darba kārtībā. Tātad mēs vēlētos gūt apstiprinājumu no jums tam, ka Japāna dara visu nepieciešamo, lai atrisinātu jautājumus un pavirzītos uz priekšu sarunās, un lai mēs varētu noslēgt uh, um, prātīgu, ambiciozu mm, nolīgumu. Es vēlos izmantot arī iespēju un informēt visus kolēģus, ka ir paredzēta Inta Japānas novērošanas grupas sanāksme nākamās nedēļas otrdienā. Mm, mēs um, runāsim arī par uh, automašīnu un eh, dzelzceļa nozari. Runāsim arī par bažām, kāds ir mūsu Japāņu partneriem. Mēs esam runājuši par šiem jautājumiem jau ar Eiropas pārstāvjiem. Tātad Eiropas parlaments cieši seko sarunu gaitai. Un Vēlreiz vēlos pateikties jums, vēstniekungs, paldies, ka ieradāties, sniedzāt savus komentārus un skaidrojumus, un ceru gūt atbild uz jūs, uz uh, manis uzdotajiem jautājumiem. Tātad, cik tā mēs uh, varam rēķināties ar labu nolīgumu noslēgšanu šogad? Paldies! Paldies, EPP and reference Valeskungs. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Vēstniekungs, jūs zināt, ka patērētāja aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai. Kopš 89. gada mēs esam izvirzījuši savas prasības attiecībā uz visiem pārtiks eh, produktiem eh, par nepieciešamiem nozarēm, un mēs pieprasām dalībvalstīm mm, piemērot sankcijas, bet eh, Japānā latu kodu izmantošana uh, nav obligāta, bet saskaņā ar vadlīnijām šī Šis jautājums tika pastiprināts, skatīts 2014. gadā, un runa bija par arī uh, Japānas vīna un spirtoto dzērienu uh, importētāju asociāciju. Mm, tiek izmantot šie kodeksi brīvprātīgi, tad, kad mēs eksportējam savu produkciju uz Japānu. Un šis kods ir ārkārtīgi svarīgs, lai aizsargātu patērētājs no iespējamā riska veselībai. Diemžēl ir ļoti daudz produktu, kuriem šis te kods ir ticis dzēsts, un šāda produkcija parādās tirgū, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizsargātu patērētājs, tāpēc ir nepieciešama striktāka likumdošana, kas tiek ieviest un īstenot arī ar. ar vajadzības gadījumā piemērojot sodus. Mans jautājums ir sekojošs, vai eh, Japāna grasās ieviest likumdošanu, kas nodrošinātu to, ka importētos produkts ir iespējams uh, izsakot un lai tie būtu marķēti ar šiem uh, kodiem un lai tiktu aizliegti tādi produkti, kur, uz kuriem šis kods uh, neparādās vai tas ir dzēsts. Jūs, uh, informē, jūs iesniedzāt mums sarakstu ar uh, priekšlikumiem, un mans jautājums ir, varbūt šo sarakstu būtu iespējams paplašināt, un ja tā, tad kas būtu šajā paplašinātajā sarakstā? Paldies! Liels paldies! ECR pārstāvis uh, Kamal kungs nav šeit, arī Lamsdorp kungs nav šeit, tagad Šauds kungs. Paldies priekšādātājs arī gribētu pateikties eh, vēstnieka kungam par ļoti detalizēto izklāstu par pašreizējām attiecībām starp eh, Japānu un Eiropas Savienību un par Japānas viedokli attiecībā uz tirzniecības nolīgumu noslēgšanu. No savas politiskās grupas puses es gribētu uzsvērt, ka mēs vēlētos nodrošināt eh, partnerību arī attiecībā uz sociālajām sarunām Un e, šeit e, vajadzētu ņemt vērā gan Japānas intereses, gan arī 28 Eiropas Savienības e, dalību valstu intereses. Un vajadzētu nodrošināt, lai iedzīvotāji kaut ko gūst no šī nolīguma. Es arī piekrītu priekšādātāju teiktajam attiecībā uz to, ka vajadzētu nodrošināt kvalitāti, nevis ātrumu. Vajadzētu saprast, kāds īsti ir šī līguma mērķis, ko ir jādod šim līgumam uh, gan Eiropas Savienības dalību valstu, gan Japānas ekonomikai. Man ir arī vairāk jautājumi vēstniekam un varbūt arī komisijai. Varbūt Petričons kungs uh, varētu arī dot savu ieguldījumu mūsu diskusijā. Pirmkārtām, kāda ir pašreizējās saruna situācija attiecībā uz iespējamo transatlantijas uh, tirzniecības nolīguma noslēgšanu? Uh, Tātad eh, te ir runa par ASV valstīm un arī Atlantijas okeāna valstīm, tā skaitā arī Japānu. Mm, ASV pašlaik skata šos jautājumus un tāpat tiek skatīti arī plašāki uh, tirzniecības jautājumi ar klusā okeāna valstīm. Noteikti, ka tas ietekmēs arī divpar, divpusējās attiecības starp uh, Eiropas Savienību un Japādu, jo uh, vēlāk uh, uh, tiks skatīts arī TTIP jautājums starp eh, ASV un Eiropas Savienību. Man interesē, kā visi šie līgumi uh, tiek skatīti kopā un ko Japāna domā par uh, šīm attiecībām. Otrais, un tas uh, ir sasaistīts arī ar pirmo jautājumu, cik tālu jūs uzskatāt par iespējamu vienoties par uh, pārvaldības uh, formām? jo galu galā šeit ir runa par atšķirīgiem politiskiem un ekonomiskiem apstākļiem abās pusēs. Attīstība ir bijusi atšķirīga gan Eiropas Savienībā, gan Japānā. Vai ir iespējams apsēsties kopā pie galda un kaut ko definēt skaidrāk? Vēstniekungs, jūs minējāt, ka šai pašlaik sarunās kļūst redzams, kādas tieši ir viedokļa atšķirības. Gribētu no jums dzirdēt, eh, kādas īsti ir šīs viedokļa atšķirības attiecībā uz regulējumu. Treškārt, man ir jautājums par to, um, ko domā Japāna attiecībā uz uh, investoru valstu strīdiem nolīgumā starp Japānu un Eiropas Savienību. Tad, tad eh, cik liela ir Japānas interese un kāds ir Japānas viedoklis attiecībā uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka tas attiecas arī uz finanšu tirku regulējumu un tirzniecības bankām. Noslēgumā, vai jūs varētu pastāstīt par Japānas viedokli attiecībā uz ilgtspējīgumu sadaļu? Mūs interesē skaidrs e, saistošs regulējums attiecībā uz sociālajiem un vides standartiem. Gribētu zināt, kāda ir e, Japāns attieksme un e, cik tās tas tiks skatīts sarunās. Tas pats attiecas arī uz komisiju, tātad varbūt Petra Čonis kungs arī varētu izteikties par šiem jautājumiem. Paldies, Buhner kungs. E, danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī jums vēstniekungs par piedalīšanos šajās sarunās un uh, viedokļu apmaiņu. Es uh, gribētu pievienoties uh, Šalca kunga jautājumiem un uh, uzdot papildu jautājumu par investoru valstu strīdiem. Vēstnieka kungs, cik jums ir uh, svarīgi šie jautājumi un uh, sarunu attīstība uh, šajā jomā? Uh, Tāpat arī, kas attiecas uz negatīvajiem sarakstiem, jo īpaši attiecībās pakāpojumiem, mēs uzskatām, ka ir grūti vest jaunas sarunas vai arī ieviest papildu regulējumu, ja ir runa par vispārējiem pakāpojumiem. Tātad kāds ir jūsu viedoklis? Trešais jautājums. Jūs atzināties, attiecībā uz Eiropas Savienību, ka jūs varētu ieviest papildu regulējumu attiecībā uz pārtikas produktiem. Tātad jūs varētu atļaut ievest pārtikas produktus Japānā, kas līdz šim bija aizliegti uh, importam, tāpēc ka jums ir atšķirīgi veselības standarti. Kāpēc ir mainījies jūsu viedoklis? Vai jūs uzskatāt, ka uh, šādā veidā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu vai arī iespējams ar TTIP tiks arvien pazemināti standarti. Galu galā pārtikas produktu nekaitīgums ir ļoti svarīgs jautājums. Vēl divi lūgumi. Fides kungs. Muchas gracias, embajador Katakami, por su. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, vēstniekungs, par to, ka iepazīstināt ar savu viedokli. Jā, tiesa, kā jau jūs teicāt, ir ārkārtīgi svarīgi panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk, bet šim eh, nolīgumam ir jābūt līdzsvarotam. Te ir jāiekļauj gan specifiski pasākumi, gan arī nediskriminējoši pasākumi, kas tik tiešām pieļauj Japānas tirgus atvēršanu. Man būtu daži komentāri vispirms par lauksaimniecības produkciju. Japānas piedāvājums, eh, manuprāt, nav pietiekami ambiciozs. Piemēram, piena produkti, rīsi, graudāk un tā tālāk un tā joprojām. Mēs vēlamies panākt vismaz vairāk priekšrocību nekā Austrālijas gadījumā un vairāk nekā, teiksim, tas, ko Japāna cenšas panākt sarunās ar ASV. Uh, Mēs, es vēlētos runāt arī par geografiskās izcelsmes norādēm. Mēs atbalstam Eiropas komisijas nostāju un arī eh, klusā okeāna nolīguma ietvaros. Man šķiet, ka mēs esam spēruši tikai vēl pirmos soļus. Mēs nevaram gaidīt, kad eh, jautājums tika atrisināts tikai un vienīgi ar likumdošanas pasākumiem. Mums ir nepieciešams noteikums šajā noliekumā attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm, attiecībā uz tām eh, preču zīmēm, kas ir tikušas reģistrēts iepriekš. Es vēlētos zināt, ko jūs par to domājat, Fēsniekungs. Eh, thank you, President, and thank you. Vedīgs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, vēstniekungs. Es vēlētos uzzināt, kā šīs sarunas uh, uh, ietekmē uh, citas, citu nolīgumi, uh, par kuriem Japāna ved sarunas. Vai te ir runa par sinerģiju, vai mēs uh, cenšamies izstrādāt starptautiskos standārts, vai arī jums ir tāds iespējas, ka šīs sarunas varbūt ir uh, savstarpēji konkurējošas? Man jau īpaši interesētu jūsu viedoklis attiecībā uz automobīļu nozaru, kā arī uz telekomunikāciju nozaru, jo es zinu, ka Japānai ir uz konkurenci uh, vērsts uh, ietvars un, uh, nu, katrā ziņā salīdzinot ar Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Un tagad vārds komisijai, galvenajam sarunu vedējiem. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātā kungs. Priecājos, ka varu atbildēt uz šiem jautājumiem, nāk klajā ar saviem komentāriem, runāšu īsi. Es domāju, ka vēstnieku kungs mums ir atgādinājis rezultātus, kādi ir sasniegti pēc viena gada pārskata kas tika paredzēts laikā, kad mums bija labs nolīgums, mums bija laba divpusējā pakotne par dzelzceļa iepirkumu. Tas bija tikai pirmais rezultāts, bet tas bija labs rezultāts. Mēs panācam progresu tarifu jautājumā un labu balansu arī citos jautājumos. Priekšsēdētāj kungs, jūs atgādinājāt uh, mūsu saistības uh, un uh, apņemšanos noslēgt sarunas līdz šī gada beigām. Tātad, kas tad vēl ir jāsasniedz līdz tam laikam? Ir ļoti daudz lietu, ku, kuru trūksta, vairākas lietas par tarifu pasākumiem, par iepirkumu, par caurskatāmību, kuru jau esam panākuši dzelzceļa jomā mm, varam vairs nerunāt, bet ir vēl citas lietas, kas nav sasniegtas, tāpat vairāk ir uh, jāpiestrādā tarifu jautājumā, jo esam atņēmušies aptuveni 85% apjomā no mūsu tarifiem, kas ir ļoti labi, bet tas vēl nav tas, eh, ko vēlamies panākt. Pakalpojumu jautājums eh, ir eh, vairāki jautājumi šajā sakarā, kas eh, vēl nav atrisināti arī saistībā ar pastu. Investīcijas arī ir viens eh, no tiem jautājumiem, kuriem vēl būs jāķeras klāt, jo Japānā ir zināmas barjeras pret ārējām investīcijām un Japānas valdība gan vairāk kārt ir mēģinājusi um, palielināt uh, investīciju apjomu, un mēs redzēsim, vai sarunās ar valdību, ar Japānas valdību mēs varēsim panākt arī konkrētus rezultātus. Priekšsēdētā kungs, um, tik pieminēts uh, Japāns nolīgums ar Austrāliju. Mums ir bažas par to, ka ja sarunas eh, norist eh, veiksmīgi. Vienalga varētu būt eh, vairāki, vairākas konflikts situācijas, un šie, šos modeļus nevar vienmēr salīdzināt, jo nolīgumi ļoti dažādi un situācijas ir ļoti dažādas. Japānas modelis nolīgumā ar Austrāliju vai Šveici nevar mums eh, kalpot par paraugu, jo šie nolīgumi nav tik ambiciozi kā tie, ko esam noslēguši ar Koreju vai Kanādu. Tālāk jautājums par, um, lo, um, par dalībnieku skaitu. Mēs uzskatām, ka ja tiks panākts eh, šis nolīgums, tad tas eh, veicinās tirniecības eh, liberalizāciju šajā reģionā, un tas būs ļoti labi. Taču mēs nezinām, kad tiks noslēgts TTIP, un līdz tam mums ir jāsadarbojas ar Japānas pusi un jāuzticas Japānas administrācijai un valdībai Un visbeidzot eh, par eh, termiņiem. Komisija uzskata, ka tas būtu jāpaveic līdz šī gada beigām, iemes, to iemes, iemeslu dēļ, kurus uzsvēra arī vēstniekums. Es uzskatu, ka to var izdarīt, bet to nevar izdarīt bez eh, lielām pūlēm, kas būtu jāiegulda, lai sasniegtu šo mērķi. Ja to var izdarīt, tas tiks izdarīts. Taču priekšsādātāj kungs jūs jau uh, teicāt to, ka galvenais ir nesasteigt šo procedūru. Paldies! Tagad vārds vēstniekungam. Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies arī par komentāriem. Es mēģināšu atbildēt, cik vien iespējams uz šiem komentāriem. Runājot par otro sarakstu, kas tika minēts, Otrais centējums sar saraksts, kas tika prezentēts eh, Japānai, eh, nu tur ir vairākas tehniskas eh, detaļas un bija arī ļoti intensīvas diskusijas vairākās sarunu kārtās, un tas notika ļoti konstruktīvā atmosfērā. Es domāju, ka nākamais solis, es gan par to nevarēšu neko komentēt, bet es domāju, ka būs jāpanāk progress arī turpmākās sarunās šajā jautājumā. Pieeja bijusi ļoti pragmatiska, un runāt par pragmatisku pieju, mēs varam minēt arī GI. Mēs zinām, ka Japānā tirzniecības sistēma ir atšķirīga no Eiropas Savienības tirzniecības sistēmas, bet mēs mēģinām tās uh, pieslāgot, pragmatiskā un radošā veidā, lai e, īstenotu šos mērķus. Un mēs, protams, arī mēģinām e, panākt ambiciozu, augst līmeņa un e, saturīgu brīvās tiesniecības nolīgumu. Ja mēs nospraužam termiņu līdz šī gada beigām, tad eh, eh, daži apgalvo, ka Japāna to dara tādēļ, lai eh, samazinātu standārtus, bet tas tā nav. Šajā kontekstā mēs uzskatām, ka ir labāk, ja būtu ambiciozi politiskie un sarunu mērķi, tā, lai abas puses varētu nekavējoties strādāt pie tā, lai panāktu labu nolīgumu. Ir vairāki jautājumi, kas ir saistīti ar TTIP ar eh, TPP. Un, eh, ja mēs vēlamies um, uzsvērt TPP nozīmi, tad um, nav tā, ka Japāna vēlas lielāku nozīmi piešķirt TPP un mazāku Japānas un Eiropas Savienības nolīgumam. Tā pilnīgi noteikti nav. Mums ir vienlīdz svarīgi abi šie nolīgumi. Es domāju, ka jāpaturprātā, ka sarunas vēl norit. Protams, ir vairāki aspekti, kas ir arī jāņem vērā, kas ietekmē šo sarunu procesu, taču es domāju, ka ja TPP noris pozitīvi, tad arī Japāns un Eiropas Savienības nolīgums, eh, nolīgumam būs eh, pozitīvāki apstākļi. Runājot par TPP, es domāju, ka es jau atbildēju šo jautājumu. Bija jautājums par regulatīvo sadarbību. Jā, mēs eh, uzskatām, ka regulatīvā sadarbība ļoti svarīga, un mēs šeit eh, runājam par eh, harmonizēšanu, lai izvairītos no barjerām, kāds varētu rasties no regulatīvo schēmu atšķirībām. Tajā pašā laikā Es domāju, ja nemaldos vakar, um, bija sarunas uh, par uh, kopējo dokumentu uh, šāda, šāda vienotā regulējuma veicināšanai. Ņemot vērā dažādos standartus uh, vides un drošības un citās jomās, uh, kādus mēs nemitīgi izstrādājam, būtu svarīgi, lai šie standarti tiktu saskaņoti. Tātad tas būtu komentārs par regulatīvo jautājumu un par, par ISDS. Nu, tas, protams, ir tāds ļoti sensitīvs jautājums šeit. Šo jautājumu var uzskatīt eh, kā pēdējo eh, instanci, kurā varētu vērsties investori un eh, tas nodrošinātu investīciju investoru drošību un invest, veicinātu arī investīcijas eh, kā tādas. Tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, lai izvairītos, eh, ir jāpanāk tas, lai, lai nenotiktu arī dzaļaunprātīgi šīs sistēmas izmantošana. Eh, līdz ar to ir jābūt labam līdzsveram starp valsts sektoru un investoriem lai nerastos nekāds disbalans. Es domāju, ka balstoties uz šiem aspektiem, mēs varam iekļaut ISDS ļoti atbilstīgā formātā Eiropas Savienības un Japāns brīvās tirdzniecības nolīgumā. Uh, Runājot par ilgtspējību, sociālajiem aspektiem un vidi, jā, mēs jau diskutējam par tiesniecību un ilgspējīgu attīstību šajā kontekstā, un tajā pašā laikā man ir jāuzsver tas, ka šis elements mums ir jauns, bet Japāna nav ne negatīvi, ne atturīgi noskaņota pret šiem jautājumiem. Es domāju, ka mums būs iespēja produktīvi diskutēt eh, par šiem jautājumiem un veicināt produktīvu dialogu ar eh, pilsonisko sabiedrību. Un mums ir uh, arī sadarbība ar dažādām organizācijām šajā jautājumā. Es tikai tā vispārīgi varu teikt, ka mēs esam izstrādājuši tā saucamo negatīvo sarakstu, kas salīdzinājumā ar pozitīvo sarakstu ir liberālāks. Taču eh, atkarībā no sarunu procesa arī izvēlēsimies eh, atbilstošāko pieeju. Runājot par pārtiks drošības eh, standartiem, nu, protams, pārtiks drošība ir viens no sensitīvākajiem jautājumiem, uh, Japānā, un mēs pilnīgi noteikti, protams, nekad nesamazināsim pārtiks drošības standartus. Un mums nav bažu arī attiecībā pret ES, jo Eiropas Savienībai arī dzen ir augsti standarti pārtiks drošības jautājumā. Es vēlos piebilst, ka starptautiski izmantotās pārtikas piedevas um, um, no 44 četrām, nu, 44 elementiem jau aptuveni 40 ir norādīti, tā kā mēs esam sasnieguši progresu šajā jautājumā. Es nevaru varbūt precīzāk neko pateikt par konkrēto situāciju šobrīd sarunās, taču ņemot vērā to, cik šis jautājums ir sensitīvs Japānam. Pilnīgi noteikti um, mēģinās um, sasniegt pēc iespējas augstākus standartus un um, panākt nolīgumu visās uh, sadaļās. Tālāk runājot par GI, mēs mēģinām darīt visu iespējamo arī šajā jautājumā Mums, eh, mē, mēs vēlamies eh, uzsvērt eh, lauksaimniecības produktu aspektu un saistību ar GI, un mēs vēlamies atrast tādu pragmatisku un reiz arī raždošu pieju, lai atrastu risinājumu, kas būtu atbilstošs un apmierinošs abām pusēm. Runājot par TPP un Japānas un Eiropas Savienības nolīguma sasaisti. Es domāju, ka uz šo jautājumu jau es atbildēju. Tālāk uh, runājot par uh, NTMS, kas um, sasaucas ar um, uh, šiem standartiem, kas ir um, automobīļu jomā. Nu, es domāju, ka uh, daudz problēmu šeit nevarētu rasties, uh, jo gan uh, Japānā, gan Eiropas Savienībā standarti ir augsti. Tāpat uh, tika pieminēta identifikācijas uh, numuru sistēma Un mēs eh, ļoti cieši sadarbojamies ar mūsu Eiropas partneriem šajā jautājumā, jo izsekojamība, protams, ir ļoti svarīga. Un um, mums jau ir šāda sistēma, lai nodrošinātu izsekojamību. Tajā pašā laikā mums ir zināmas bažas par šo batch identification number, jeb identifikācijas numuru jo jautājums eh, ir par to, kurā procesa posmā ir nosakāms eh, šis identifikācijas eh, numurs, vai tas būtu Japānā vai Eiropas Savienībā. Paldies par doto vārdu. Lielas paldies, vēstniekungs. Un tagad došu vārdu referendumu vai Eh, viņš vēlas eh, komentēt eh, šos jautājumus un noslēgt debatas. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Vēlos pateikties par vēstniegtajām atbildēm un skaidrojumu un vēlējos uzsvērt, ka mēs vēlamies pozitīvu nolīgumu, saprātīgu nolīgumu, ambiciozu nolīgumu un mēs uh, ceram, ka tas ir iespējams, un mēs ar prieku gaidām nākamās sarunu, uh, nākamā sarunu, sarunu kārtu. Mēs sekosim tai uh, monitoringa grupā, un liels paldies vēstniekam par uh, viņu pienesumu šorīt. Paldies! Liels paldies! Līdz ar to esam um, izskatījuši trešo punktu darba kārtībā. Nākamais punkts ir ceturtais. Runa ir par sarunām par transatlantisko tirsniecības un ieguldījumu partnerību. Mums eh, jau eh, bija viedokļa apmaiņa par manu atzinumu projektu, un mums bija arī eh, sarunas iepriekšējās starp posmas sanāksmē. Nu, šodien ir tāda kā tītip diena. Mēs zinām, ka pēcpusdienā mums būs uh, sarunas ar komisāru Māmsrēms kundzi, un mums ir paredzēta arī tītip uzklausīšana. Iepriekšējās debatēs, protams, notika ļoti intensīva viedokļa apmaiņa ēnu referentu starpā, Un mēs nevarējām, nevarējām dot uh, iespēju izteikties visiem deputātiem, kas to vēlējās. Tāpēc mēs nolēmām organizēt otro viedokļu apmaiņu šodien un atvēlēt tam pienācīgi daudz laika. Mums ir apmēram stunda laika, lai turpinātu sarunas. Man šķiet, ka pagājušajā sanāksmē es ļoti padziļināti iepazīstināju ar eh, šo ziņojumu, un ēnu referenti, viņiem bija iespēja papildināt ar uh, saviem viedokļiem. Tāpēc uh, neatkārtošos. un es drīzāk ieklausīšos jūsu komentāros. Un, protams, kā jau solījām iepriekšējā reizē, turpināsim ar runātāju sarakstu no iepriekšējās sanāksmes, un, protams, šīs ir atvērts diskusijas, un ir iespēja izteikties arī citiem komitejā. Tātad, atgriežoties pie iepriekšējā runātāju saraksta, uh, jā, minētie deputāti nav klāta. Arēnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir ļoti grūti atgriezties pie debatēm pēc pāris nedēļu pārtraukuma. Bet es domāju, ka TTIP um, paliks mūsu darba kārtībā vēl zinām laiku. Kas attiecas uz jūsu priekšlikumu, ar kur jūs mūs iepazīstinājāt, man šķiet, ka tas ir ļoti interesants, jo tajā ir iekļauti uh, tie punkti, kas ir konstruktīvi sarunās. Šī pieeja ir līdzsvarota, un man kolēģi arī iepriekšējā reizē e, darīja zinām to, ka viņi iesniegs e, virkni grozījumu kurus vēlas iesniegt mūsu grupa. Jūs noteikti nepārsteigts tas, ka mūsu politiskā grupa uh, uzmanīgi ieklausās tajā, kas attiecas uz publiskiem pakalpojumiem, šo te pozitīvo un negatīvo sārakstu, un negatīvos, negatīvo, uh, negatīvais saraksts mums joprojām rada problēmas, jo īpaši attiecībā uz publisko pakalpojumu aizsardzību, un te mums noteikti būs priekšlikumi. Tāpat arī LSDS ir jautājums, um, pie kura mūsu grupa strādās un nāks klajā ar grozījumiem. Būs vēl arī citi punkti, par kuriem mēs diskutēsim jūsu priekšlikumā, paturot prātā, ka mūsu nostāja ir konstruktīva attiecībā uz šo sarunu nākotni. Ir svarīgi, lai komisija ieklausītos Eiropas parlamenta deputātu viedokļos. Mēs nevēlamies šajās uh, garajās sarunās uh, novest pie tā, ka gal galā parlamentam nav iespējas paust savu viedokli. Tātad mēs vēlamies tomēr arī sniegt savus impulsus un izmantot to laiku, kas mums atvēlēts, lai uh, iesniegtu, eh, ja dotu signālus gan eh, komisijai, gan sarunu vedējiem, lai eh, sarunu iznākums tik tiešām būtu pozitīvs, konstruktīvs un, ja iespējams, mēs varētu arī piekrist šīm nolīgumam ar ASV. Paldies! Liels paldies! Andrew nav šeit, Florenci nav klāt. Cikā kungs. Mr. Sikau, you want? No. <laughs> Good try. <laughs> Labs mēģinājums. Eh, grazie, Presidente, ma mm, semplicemente per. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos norādīt uz eh, to, ka šis ir ļoti labs priekšlikums. Tomēr Kā jau mēs dzirdējām no vairākiem kolēģiem, priekšlikums vēl ir jāuzlabo. To vajadzētu mazliet grozīt. Es te gribētu iziet cauri dažiem tehniskiem punktiem, nepievērsīšos tik daudz uh, politiskajām uh, aspektiem. Domāju, ka, ja ir no par politiku, mēs uh, esam uh, gandrīz vienisprātis. Mums vajadzētu vienkārši skaidrāk pateikt, ko Eiropas Savienība, un tas šeit šodien arī parādījās sarunās, eh, ko Eiropa varētu dot eh, šajā brīvās tirdzniecības jomā, eh, kādi ir mūsu galvenie standarti. Tas ir centrālais elements. Pašā ziņojumā apsvērumā 1, es atvainojos apsvērumā A, ir runāts par rūpniecības atzīmšanu Eiropā un par rūpniecības nozares stiprināšanu Eiropā. Domāju, ka šeit trūkst norādes uz pakāpojumu daļu. Jo te ir runa galvenokārt par uh, rūpniecību, bet eh, ekonomikas stiprināšana ir eh, ļoti nozīmīga izaugsmēji. 6.12. daļā trūkst apsvērumu, kas attiektos uz ekonomiku. Domāju, ka te ir runa par ļoti svarīgu elementu TTIP sarunās. Komisija tiek aicināta šīs sarunas vadīt tā, lai uh, mums tiktu atvieglota piekļuve Amerikas tirgumu. Un tas attiecas arī uz beztarīfu barjerām. Šīs ir ļoti centrāls jautājums arī sarunās ar Japānu. Tāpat arī vajadzētu paskatīties uz atšķirībām tirgus piekļuvē attiecībā uz valsts iepirkumiem. Šis arī ir ļoti nozīmīgs jautājums. Vajadzētu garantēt, lai Eiropas uzņēmumiem ir labāk piekļuvē iepirkumām ASV. Kanādas nolīgums šeit jau ir labs precedents, jo šāda piekļuve tiek nodrošināta. Kopsavilkumā es gribētu teikt, ka investoru un valstu strīdu jautājumā Japāns vēstnieks šodien jau skaidri pateica, ka globālā sistēma neies pareizajā virzienā, ja investoru valstu strīdus uh, uzskatīs par kaut ko tādu, kas uh, rada bailes ir jānodrošina investoru aizsardzība šajā sistēmā. Bieži vien uh, investori vēlas izmantot tikai un vienīgi savu tiesisko uh, procedūru. Šeit vajadzētu atcerēties arī par normām, kas uh, ir diskriminējošas, kas nenodrošina piekļuvi visiem tirgumu. Paldies! Nav klāt daudz runātāju. Prusta kunga arī nav klāt. Fjellner kungs tagad. Paldies, priekšādētāji! Liels paldies par jūsu ziņojumu! Domāju, ka šis ziņojums eh, ir labs lielākajā daļā aspektu. Uzskatu, ka mums vajadzētu atturēties no jaunu sarkano līniju novilkšanas. Mums jau bija ziņojums, kur mēs norādījām uz parlamenta nostāju, uh, Pirms šīm sarunām tāpat arī mums bija mandāts eh, no padomes. Mēs nevaram, nevaram šeit izveidot eh, otro vai trešo mandātu ar šo ziņojumu. Tāpēc uzskatu, ka mums nevajadzētu šeit vilkt jaunas sarkanās līnijas. Es īsti nezinu, kā mēs reaģētu, jo ASV kongresa sarunu vidū pēkšņi sākt apspriesties un teikt, ka mēs vēlamies tagad nomainīt uh, Mm, latiņu, vai arī vēlētos iekļaut jaunas lietas vai izslēgt kaut ko no iekļautā. Daudzas diskusijas eh, par šo jautājumu eh, galvenokārt tiek centrētas uz investoru un valstu strīdu risināšanu. Es saprotu, ka šodien mēs eh, detalizēti vēl par to spriedīsim, bet man ir jāsaka, ka tas ir viens no punktiem, kur jūs priekšādātāji esat uh, mazliet kļūdījies. Jūs sakāt, ka tas īstenībā praksē nav vajadzīgs. Ja jūs man ļautu, tad es gribētu šeit citēt kādu citu vācu eh, sociāldemokrātu Zigmāru Gabrielu. Viņš ļoti pareizi norādīja, ka mums ir vajadzīgs um, investoru valstu strīdu risināšanas mehānisms jaunas, jaunajai paudzei. Uh, un vajadzētu uzskatīt, ka tā ir iespēja Eiropai noteikta globāls standartus investīciju aizsardzībai visā pasaulē. Es bieži to, tā nerunāju, tāpēc tagad ieklausieties. Mums vajadzētu mm, ņemt vērā šī vācu sociāldemokrāta teikto. Uzskatu, ka viņam ir taisnība. Es arī izlasīju sociāldemokrātu grupas eh, pozīcijas dokumentu. Uh, kas runā arī par investoru valstu strīdiem. Domāju, ka tas bija visnotaļ interesants dokuments. Cenšos saprast, kāda ir sociāldemokrāta pozīcija šajā jautājumā. Īsti visu nesaprotu. Bet eh, it kā jūs sakāt, ka jūs nevēlaties uh, investoru valstu strīdu risināšanu, bet jūs vēlētos to reformēt, un tad jūs varētu ar to sadzīvot. Domāju, ka tā ir vieda nostāja, un varbūt uh, to varētu pieņemt arī viss parlaments. Bet domāju, ka ļoti liela daļa no šī dokumenta, un arī no šī ziņojuma, un arī no debatēm šajā komitejā ir uh, veltīts tam, kā tiesām vajadzētu funkcionēt, vai arī tam, vai mums vispār ir tiesas vajadzīgas. Uh, Tā vietā mums vajadzētu runāt par saturu, par būtiskajiem investīciju aizsardzības aspektiem. Kāda veida investīciju aizsardzību mēs vēlamies nodrošināt, ko tieši tiesām vajadzētu aizsargāt un ko nē. Domāju, ka mums kā likumdevējiem vajadzētu likt uzsvaru uz likumiem, nevis uz tiesām. Tieši to es arī mēģināšu panākt ar saviem grozījumiem piemēram, kas tieši ir godīga līdzvērtīga attieksme, kā mēs vēlamies to uh, definēt. Attiecībā uz um, netiešu atsevināšanu, kas tieši ir šī netieša atsevināšana, kā mēs Eiropas Savienībā to definējam, vai mums ir vajadzīgi uh, dažādi atsevināšanas veidi, dažādi tipa investīcijām. Domāju, ka mēs varētu vienoties par šiem ļoti būtiskajiem uh, materiālajiem investīciju aizsardzības aspektiem. Tad, tad mēs varētu pateikt, vai mēs vēlamies šo tiesu vai nē. Vienīgais aspekts šajā ziņojumā, kur es redzu mēģinājumu skatīt šos materiālus aspektus, diemžēl ir punkts, kuram es nevaru piekrist. Te jūs norādāt, ka jūs nevēlaties aizsardzību, jūs vēlaties aizsardzību tikai uh, investīcijām pēc iedibināšanas, Es ceru, ka tas nav komitejas viedoklis. Es pat īsti neesmu pārliecināts, vai tas ir sociāldemokrāta viedoklis. Ja tas tā būtu, tad e, viss būtu kārtībā ar diskrimināciju. Ja nav veiktas investīcijas, tad mēs teiktu, ka mēs pieļaujam investīcijas no amerikāņu uzņēmumiem, bet un tad viss ir kārtībā tikai tāpēc, ka jūs neesat e, izveidojuši šo uzņēmumu šeit. Tātad ja mums ir uh, šis uh, um, nosacījums, ka tikai pēc izvēdes tiek aizsargāts investīcijas. Es domāju, ka šeit uh, jau parādās sarkanās līnijas. Otrs elements, kas ir ļoti interesants, ir pakāpojumi. Arens kundze arī par to runāja. Domāju, ka pats svarīgākais būtu nevis domāt par pozitīviem vai negatīviem sarakstiem. Man būtiski nodrošināt, lai nākotnē viss būtu kārtībā, lai netiktu izslēgti jauni pakāpojumi. Šis um, mm, sektors, jo īpaši digitālajā jomā ir tāds, kur mēs pat nevaram iedomāties, kādi pakalpojumi varētu tik nodrošināti. Tātad mums eh, vajadzētu izvairīties no tā, lai šis nosacījums mm, nekļūst vecmodīgs, jo tad mēs nevarēsim iekļaut jaunus uh, eh, pakāpojumus. Mēs ļoti daudz esam runājuši par TTIP, uh, spriežot par to, par ko mēs varētu vienoties ar amerikāņiem. Es domāju, ka mums vajadzētu likt uzsver uz to, ko mēs tieši gribam, un mums vajadzētu komisijai likt ieguldīt šeit vairāk pūliņu. Uh, Tātad galvenokārt mums ir jādomā par digitālo jomu, par datu plūsmu. Tas ir būtiski ne tikai digitālajiem pakalpojumiem un digitālajai ekonomikai, bet arī normālajai ekonomikai, rūpniecības uzņēmumiem. Šeit, es domāju, nepareizi norādīt, ka mēs nevaram kaut ko apņemties šajā jomā pirms uh, ir pieņemti datu aizsardzības tiesību akti. Visu laiku visās jomās eh, tiek pieņemti jauni tiesību akti Briselē, Un, ja mēs ierobežosim savas ambīcijas un teiksim, ka mēs nevaram neko apņemties, tāpēc, ka šie procesi vēl turpinās, tad mēs uh, būtu mm, ļoti ierobežoti savās iespējās, un mēs nevarētu ne par ko vienoties. Es gribētu, lai jūs to ņemat vērā šajos grozījumos. Paldies, un tagad jaunais saraksts - Valesas kungs. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos jūs eh, apsveikt eh, par izcilo ziņojumu. Tā kā eh, šī ir viena no pēdējām mūsu diskusijām, tad es gribētu izteikties īsi. Es saprotu, ka te tiek iekļauta redakcija par dabas gāzi un naftas eksportu no ASV uz Eiropu, un es uzskatu, ka to vajadzētu īstenot, un, protams, iesniegšu arī grozījumu, kurās runāšu par diviem punktiem. Pirmkārtām es uzskatu, ka mums vajadzētu stiprināt šo redakciju, vajadzētu absolūti skaidri pateikt, ka ASV atteikums izslēgt visus eksporta ierobežojumus um, naftai un gāzei no ASV um, sarežģīs situāciju. Mēs nevarēsim akceptēt šādu grozījumu. Līdz brīdim, kad šis eksports tiks um, atbrīvots, un, un tiks nodrošināts uh, ASV naftas un gāzes eksports, es uzskatu, ka mums vajadzētu aizsargāt savu enerģijas nozari, vajadzētu iekļaut garu atbrīvojumu periodu, un uh, to vajadzētu beigt tikai tad, kad uh, Eiropas Savienībā nokļūs ASV nafta un gāze. Uh, Nākamais attiecas uz mobilitātes pakotni. Es uzskatu, ka šī redakcija vēl nav pareiza. Mobilitātes pakotne ir ārkārtīgi būtiska. Tātad te ir runa par vīzu režīmu atvieglojumiem Eiropas preču un pakāpojumu piegādātājiem. Domāju, ka šeit vajadzētu mm, izmantot TTIP nolīkuma priekšrocības. Iesniegšu attiecīgas grozījumus. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Žanaukungs, paldies. Jā, nu es neatkārtošu to, kas jau tika sacīts pirmajā diskusijas daļā, bet pāris komentāru par šo sadarbību regulējumu jomām. Tas ir ļoti labi, ir ļoti pozitīvi vērtējums tas, ka mēs varam izvērtēt uh, ietekmi uz patērētājiem un vispārēju ietekmi. Tas arī atgādina to, ka mums ir nepieciešama šāda atbildība, kas parādās jau arī Eiropas Savienības tiesību aktos. Es teiktu, ka par šo jautājumu jau eh, sāks arī publiskās eh, diskusijas un būtu svarīgi saprast, kāda būtu ietekme uz tā saucamo chill efektu, uz uh, valstu un Eiropas uh, Savienības līmeņa leģislatīvo procedūru palēnināšanos un samazināšanos, jo jautājums ir par to, vai mēs uh, šeit um, skatām to visu divējādi no Eiropas Savienības un ASV viedokļa, vai arī izstrādājam tādu kopēju ainu, kurā viss regulējuma kopums pastāvīgi tiktu pakļauts investīciju un tizniecības aspektam. Tātad jautājums ir par šo chill efektu, kā mēs varētu to izvērtēt. Otrs jautājums ir par finanšu pakalpojumu um, sadaļu Diemžēl šeit nav paredzēta pastiprināt sadarbības starp uh, uzraugiem, starp uh, ASV un Eiropas uzraugiem, lai izvairītos no 2008. gada katastrofas. Un um, notiekumu konverģences ideja varētu radīt uh, diezgan liels riskus um, par uh, dalību, eh, tieši dalībnieku koncentrēšanās ziņā, kā arī apdraudēt uh, mūsu finanšu sistēmas, uh, ņemot vērā to, ka, ko arī saka visi eksperti, ka finanšu jomā 2008. gada pieredze nav nākusi par labu. Līdz ar to ir jāņem vērā šīs sistēmas trauslums. Protams, jautājums par ISDS šķir, šķirētiesām arī ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka referenta nostāja ir nākotnes nostāja. Ja mēs skatāmies, kā uh, ASV un kongresā ir attīstījušās debates, um, ir aizvien vairāk juristu, kas apgalvo, cik lielā mērā ISDS uh, neatbilst vajadzībām un pašreizējai situācijai, ņemot vērā ka ir, um, um, piemēram, dažādas uh, domu, uh, pārdomu grupas un uh, pētniecības centri, arī ļoti konservatīvi pētniecības centri, kas um, izsakās par šo jautājumu. Un viņi tiešām um, jautā, cik lielā mērā šāds um, instruments būtu nepieciešams un atbilstošs. Protams, ka ir arī politiskās nostājas šajā sakarā, bet eh, tīri no ekonomiskā viedokļa um, situācija ir eh, citādāka. Ko šobrīd eh, nozīmē um, tisniecības uh, jautājumi? Tas viss ir saistīts ar uh, biržā esošo uh, kotēšanos, un um, Vācijā, piemēram, bija uh, problēmas ar Uber. Pirms uh, pieciem gadiem šāda problēma nebūtu bijis, um, tās nepastāvēja, un tādēļ ir jāsaprot, ka ir ļoti daudz um, um, elementu, kas ir pret ISDS un sevišķi digitālās eh, ekonomikas jomām. Tas attiec arī uz datu aizsardzību un eh, fiskālajiem jautājumiem. Digitālā ekonomika ir Eiropas Savienības prioritāte un ISDS eh, to pilnīgi noteikti grautu un ļoti negatīvi ietekmētu. Paldies! Nākamais runātājs! Kelī kungs, paldies. Priekšsādātē kungs, paldies eh, referentam. Es domāju, ka TTIP ir lieliski iespēja mums, un mums tā jāizmanto un jādara viss iespējamais, lai to sasniegtu, jo mēs vēlamies konkurētspējīgu Eiropu. Ja mēs nepanāksim vienošanos par TTIP, tad eh, mums būtu ļoti neizdevīga pozīcija nākotnē tirdzniecības jomā. Piekrītu iepriekšējo kolēģu teiktajam par jaunajām sarkanajām līnijām. Taču tajā pašā laikā ir dažas uh, sarkanās līnijas, kas ir nepieciešamas uh, atsevišķos jautājumos, kā piemēram lauksaimniecība. Mēs uh, vēlamies, lai šie jautājumi tiktu atrunāti pietiekami skaidri, piemēram, graudkopības jomā Mums būs sarkanās līnijas ļoti labu iemeslu dēļ un saprotamu iemeslu dēļ. Un es domāju, ka plašākā nozīmē kolēģis sacītais bija ļoti atbilstoši runājot par digitālo jomu. Nu, digitālā joma mainās nemitīgi un mainīsies arī turpmāk. Tādēļ um, ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu nākotnes uh, iespējas arī šajā jomā. Mēs uh, kopā ar ASV būsim un varam būt uh, galvenie inovatori šajās jomās un nekādā ziņā nevajadzētu stāties tam ceļā. ISDS um, rada neapšaubām vairākas bažas. Uh, arotbiedrību pārstāvji, piemēram, par to ir nobažījušies manā valstī. Viņiem ir bažas, eh, eh, kuras pilnīgi noteikti būs eh, arī jāuzklaus jāņem vērā. Taču šie nolīgumi arī cita ir parādījuši, kā mēs varam mainīt šīs jomas un uzstādījumus un padarīt tos par darbspējīgiem un efektīviem. Es domāju, ka esam paveikuši ļoti daudz laba darba un progress ir panākts. Mums nevajadzētu baidīties, jo beig beigās par to būs balsojums. Tādēļ paturēsim prātā, ka šis jautājums ir svarīgs un beig beigās tad arī varēsim izlemt jā vai nē. Paldies, nākamais runātājs. Redings kundze. Priekšsēdētā kungs, es vēlētos eh, pateikties jums eh, kā referenti par eh, šo visaptverošo darbu. Es vēlētos komentēt vairākus jautājumus. Pirmkārt, par pakalpojumiem. Uzskatu, ka šajā jautājumā ziņojumu varētu būtiski uzlabot. Tiesniecības sektoru jomā ir skaidrs, ka šis jautājums mums ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka mums vajadzētu arī turpmāk uzsvērt to, cik ļoti nepieciešama ir Eiropas Savienības piegādātāju pieeja šim uh, tirgumu. Kā visi zina, šeit situācija ir visnotaļ delikāta. Tālāk par e-tiesniecību. Es domāju, ka mums vajadzētu būt gana pārliecinātiem par to, ka mūsu standarti tiek ievēroti un nevajadzētu uzņemties nekādas saistības par datu lokalizāciju vai citiem jautājumiem, pirms neesam nokārtojuši vairākus regulatīvos jautājumus, kurus pašlaik diskutējam paralēli tietību sarunām. Gan Eiropas Savienībā, gan um, Eiropas Savienībā un ASV. Vēl jautājums, par kuru jau runājām, proti Tie tip nekādā ziņā nedrīkstētu stāties ceļā Eiropas Savienības digitālās eh, ekonomikas izaugsmai, un tam vajadzētu mums ļaut arī dzen izveidot eh, transatlantisko kopējo digitālo ekonomiku, kas eh, veicinātu to, lai būtu pienācīgi pieeja tirgumu un apusē labvēlīgas, labvēlīgi nosacījumi, un te vēl ir ļoti daudz darāmā. Es zinu, ka mēs jau esam diskutējuši par uh, ISDS, un mēs par to diskutēsim vēl. Es eh, personiski uzskatu, eh, referenta kungs, ka jūsu eh, ziņojums ir nedaudz par tālu, jo mums ir nepieciešams tāds mehānisms, kas nodrošinātu investīciju aizsardzību. Un es nedomāju, ka būtu Um, pienācīgi to formulēt tā, ko, kā to ir izdarījis uh, referents, jo tas uh, varētu uh, apdraudēt demokrātiski panāktos tiesību aktus. Neuzskatu, ka arī pašreizējais mehānisms būtu atbilstošs, jo tas neatbilst ne, neatkarības un uh, Eh, ne, eh, tiesu neatkarības principam, kas ir ļoti būtisks eh, princips mūsu sabiedrībā, un tas arī neatbilst arī lēmumu konsekvencei un paredzamībai. Tātad šie principi netiktu ievēroti. Mums jau ir 1412. nolīgumu un būs arī ziņojums par cita nolīgumu Bet jautājums ir par to, vai tas būs pietiekami, lai, vai tas būs pietiekami. Mums nevajadzētu risināt problēmu tikai divpusēji ar ASV, mums vajadzētu risināt problēmu arī 1400 pārējo divpusējo nolīgumu sakarā, kas pašlaik mums ir galdā. Tātēļ vajadzētu izsvērt uh, sistēmu, uh, kurā būtu um, par valsts naudu ievēlēti, publiski ievēlēti tiesneši, un uh, kas varētu būt tāda viens no variantiem, bet padziļinātāk par to nerunāšu. Un noslēgumā vēlos teikt, ka ņemot vērā jaunāko attīstību šajā jomā Eiropas Savienībā, es eh, uzskatu, ka mums ir nepieciešams ziņojums un mums ir skaidri jāizsaka, kādas ir parlamenta rekomendācijas, un tādēļ ir pozitīvi vērtējami mēģinājumi panākt eh, kompromisu, eh, taču mums ir nepieciešama ļoti stingra un skaidra spēcīga parlamenta nostāja jo uzskatu, ka galu galā, ja mēs pieņemam pareizos lēmumus un ja mēs pareizi un labi izstrādāsim TTIP, tad tas sniegs labumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Liels paldies! Nākamais runātājs. Thank you, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. Pāriešu uz dzimto valodu, horvātu valodu. Priekšsēdētāji, es vēlētos uh, pievienoties kolēģiem un pateikties jums par centieniem strādājot pie šī ziņojuma sagatavošanas. Es personīgi vēlētos pateikties arī par labu sadarbību un arī par DV komitejas atzinumu par kuru eh, tika nobalsots ar lielu balsu pārsvaru. Es vēlos teikt, ka būtu ļoti labi, ja noslēgumā mēs eh, uzsvērtu tās iespējas, kādas TTIP mums paver turpmākajai attīstībai. Es domāju, ka arī um, ilgspējīgas attīstības sadaļa ir lieliski um, ietverta šajā ziņojumā bet es vēlētos runāt par šo strīdu risināšanas mehānismu. Un to es saku, um, ņemot vērā, ka pārstāv jaunu dalībvalsti Horvātiju. Es domāju, ka šāds mehānisms, kas um, būtu pozitīvs risinājums manai valstī, jo mēs uh, pastiprinātu to nozīmīgumu, kāds ir uh, dažādiem noteikumiem, proti, ka šie noteikumi ir tādi paši gan vecajām, gan jaunajām dalībvalstīm. Es domāju, ka līdz šim mēs neesam pietiekam daudz runājuši par šo jautājumu, bet tas ir svarīgs aspekts, tas ir jāņem vērā. Ja uh, mēs apgalvotu, ka mums šāds mehānisms nav vajadzīgs, es domāju, ka tas nodarītu kaitējumu Eiropas Savienībai kopumā. Paldies! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Problem für man... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Tā kā es izsekos vienu no pēdējām, tad problēma ir tāda, ka lielākā daļa ir pateikta. Uh, Es atvainojos, ka es eh, ierados eh, dažas minūtes vēlāk. Mums jau bija iespēja apspriesties par eh, jūsu ziņojumu pirms vairākām nedēļām, un īsnībā pašlaik mēs vienkārši aktualizējam informāciju. Domāju, ka mums vēl ir daudz darāmā. Jūsu projekts un arī mm, daudzi atzinumi uh, vēl nav gatavi. Mēs tātad vēl gaidām atzinumus un arī grozījumus, kā jūs dzirdējāt, un mēs vēlamies arī sagatavot kaut ko konsekventu. Man ir jāsaka, ka nāsmu nemaz tik droša, vai pašreizējā brīdī mums patiešām tik steidzam ir vajadzīgs ziņojums. Galu galā mēs vēlamies labus rezultātus, vēlamies nodrošināt lielu vienprātību. Uh, bet eh, ja nebūs šāda ziņojuma, tad jebkurā gadījumā eh, mēs nevaram vairs eh, nodrošināt jaunu mandātu, mums vienkārši nav šādu pilnvaru. Galu galā tas arī nav nemaz tik svarīgi, vai šāds ziņojums būs vai nebūs. Bet es domāju, ka būtu labi, lai šis dokuments būtu pēc iespējas konsekventāks, tā lai visi to varētu akceptēt. Un tagad pievērsīšos savam pirmajam komentāram. Uh, Jau esmu šos komentārus izteikusi līdzīgās diskusijās, līdzīgās sanāksmēs. Proti, tad, kad es lasu e, šo ziņojumu, tad varbūt var pavīpsnāt, bet, atklāt sakot, e, šeit e, nav runa par tirdzniecību, drīzāk te ir runa par mūsu standartu apstiprināšanu Un nu, atklāt sakot, tie vispār netiek apšaubīti. Nu, ja runa par tādu vispārēju vienprātību, tad ir skaidrs, ka mums ir standarti, un mēs, protams, par tiem iestājamies. Mums ir Eiropas modelis, kā jau Žado kungs norādīja. Tātad, un ja runa par šī Eiropas modeļa um, ietekmi, tad mums var būt dažādi viedokļi. man jau ir pārliecība, ka mēs nevaram šeit neko daudz grozīt, bet ja runa paš par redakciju, par izteiksmes veidu, tad varbūt mēs varētu uh, to padarīt pozitīvāku. Šis mūsu parlamentāriešu ziņojums galu galā nedrīkstētu dot amerikāņiem iespēju, ka šeit mēs uh, diskutējam, bet uh, principā esam pret to. Uh, Varbūt tas ir kaut kas tāds vispārīgs, taču mēs zinām, ka, ja ir runa par emocijām vai psiholoģiju, tad uh, tās arī eh, nes savu nozīmi šādos jautājumos. Tagad konkrētāk. Es domāju, ka mums nevajadzētu izmantot eh, investoru valstu strīdu risināšanu, tad šo formulējumu. Uh, Ir jānodrošina investīciju aizsardzība, tas, protams, ir steidzami un ir būtiski. Es domāju, ka parlamentārieši varētu šeit eh, sadarboties un varētu pastāstīt, kādas iespējas mēs šeit saredzam. Šodien pēcpusdienā mēs tiksimies ar komisāri, un es domāju, ka mums būs pietiekami daudz laika eh, paust savu viedokli par šiem jautājumiem. Iespējams, ka varētu būt tāds kā CETA plus nolīgums vai ir arī citi modeļi, bet pašreizējā formātā noteikti mēs nevaram teikt jā. Revidētā formātā principā mēs varētu tam piekrist, bet mums būtu jāredz kaut kas konkrētāks. Tagad otrs pakāpojumi. Domāju, ka par to jau ir runāts. Nē, pārliecināta, ka mēs varētu šeit izvēlēties kaut ko citu, izņemot cita. Es esmu pār negatīviem sarakstiem un ir pastāstīt, kāpēc. Ļoti daudz, kas no tā, par ko mēs diskutējam, attiecas uz pašreizē posmu, uz 2015. gadu, vai arī uz situācijām, ko mēs pazīstam, kurā mēs esam uzauguši, kur ir runa par jau izveidotu ekonomiku. Tas, ko mēs vēlamies panākt, īstenībā attiecas uz nākotni, uz turpmākajiem laikiem. Principā mēs gūsim kādu labumu tikai vidējā termiņā. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, uz izmaiņu ātrumu ekonomikā un rūpniecībā, tad e, īstenībā šīs sarunas Vācijā pašlaik vēl neko nedod, mums ir jāskatās uz nākotni. Ja mēs vēlamies sarakstus, tad eh, tam īsnībā vairs nebūs eh, nekāda sakara ar to, kas notiks pēc 15, 20 gadiem. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie cita. Mums ir vajadzīgi saistoši noteikumi ilgspējīgai attīstībai. Taču nesam pārliecināta, vai mums vajadzētu mēģināt piespiest ASV ratificēt uh, nacionālas vienošanās. Ir ļoti būtiski, lai mēs saglabātu to, ko esam jau iekļāvuši CET nolīkumā. Ja mēs vēlamies lai mūsu sistēma tiktu respektēta, tad es domāju, ka vajadzētu nodrošināt uh, šādu pašu attieksmi no abām pusēm. Mēs varētu, teiksim, pateikt, ka arī amerikāņi var saglabāt savu sistēmu, un mums vajadzētu nodrošināt uh, saskaņotību nākotnē. Mēs uh, savā politiskajā grupā mēģināsim sagatavot grozījumus pēc iespējas konsekventāk, tā lai tie būtu pēc iespējas skaidrāki. Es arī ļoti priecājos par šo darbu. Ceru, ka tas dos rezultātus, ka kopā mēs nonāksim pie labiem rezultātiem. Lielas paldies, Beginas kundze. Grazie. E, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo ziņojumu. Un es priecājos par to, ka jūs uh, iebilstat par šo RVI e, uh, klauzulu. Mēs, kā Eiropas parlamenta pārstāvi, nevaram noklusēt šo jautājumu. Bet es domāju, ka um, diskusijas par šo jautājumu būs ārkārtīgi dzīves. Es vēlētos pieminēt vairākus uh, punktus. Mēs nevaram um, uzticēt strīdu atrisināšanu uh, privātām tiesām, un mēs nevaram arī riskēt zaudējot, es nezinu, cik miljonus darba vietu. Mēs, mums ir nepieciešams uh, panākt to, lai mūsu tiesības tiktu aizsargātas, un, un mēs nevaram pieļaut arī to, ka netiek aizsargāti eh, pārtiks produkti tā, kā tas notiek Eiropas Savienībā, vismaz tā, kas tas ir noticis līdz šim. Daudz no šiem aspektiem jūs, Langan kungs, esat ņēmies, ņēmis vērā, un par to es priecājos, bet es vēlētos runāt arī par piesardzības principu. Uh, Ja tik tiešām tiek panākt šāda vienošanās, mums ir jāpieprasa no ASV, lai pilnībā tiktu atvērts publiskais tirgus, jo mūsu publiskais tirgus jau ir ļoti atvērts. Un tāpat ir arī jautājums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Būtu interesanti paraudzīties uz to, kādu, uh, kā mēs izvērtēsim citu Eiropas parlamentu komiteju viedokļu. Lielākā daļa uh, komiteja ir sagatavojuši savus atzinumus par TTIP. Mēs ļoti daudz esam runājuši arī par TTIP ietekmi uz kopienas politiku un būtu ļoti žēl, ja mēs neņemtu vērā kolēģu uh, darbu. Tāpēc es vēlētos precizēt, kāda būs eh, mūsu darba metoda komitejā un kā mēs ņemsim vērā eh, kolēģu pienesumu. Paldies! Nākamā runātāja - Maklārkins kundze. Paldies, priekšsētāji! Paldies jums un ēnu referentiem! Um, es domāju, ka ir ļoti labi, ka um, pagaidām mēs nepārsteidzamies, un es vēlētos atgādināt visiem, ka mēs esam tikai pašā procesa sākumā. Mēs tikai uzsākam šīs sarunas, un es domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, neatkarīgi no tā, ko mēs sagatavosim, lai šis uh, rezultāts būtu pozitīvs, lai mēs izklāstītu savas ambīcijas, lai nebūtu tikai tādi kā pozitīvie un negatīvie sāraksti, tātad, lai mēs nerunātu tikai un vienīgi par to, ko mēs nevēlamies redzēt šajā ziņojumā. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi parādīt, ka mēs vēlamies būt pie sarunu uh, galda. Mums ir ambīcijas un mēs vēlamies kaut ko panākt un ka tā ir lielākā iespēja mūsu pilsoņiem. Tāda atbildība gustas uz mums. Un uh, tiem, kas sēdīsies pie sarunu galda, es vēlētos teikt, uh, nevajadzētu īpaši ieslīgt detaļās, jo mums ir nepieciešams dosie, kas mums ļautu pavirzīt uz priekšu šīs sarunas pozitīvā veidā. Un es domāju, ka um, nesaskaņas noteikti mums nepalīdzēs to sanākt, panākt, tāpēc mums ir jāturpina darbs, lai mēs pateiktu, ko mēs tik tiešām vēlamies panākt no šī nolīguma. Tātad nevis to, ko mēs nevēlamies, bet ko mēs tik tiešām vēlamies. Un es piekrītu arī kolēģu teiktajam eh, par to, mums ir jāturpina strādāt kopā, lai mēs panāktu pēc iespējas labāko vienošanos mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies, Kēlērs kundze! Paldies! Un paldies par šo ziņojumu. Es vēlētos eh, pieskarties diviem uh, maziem jautājumiem, bet vispirms par šo valsts, investoru un valsts strīdu risināšanas mehānismu. Es domāju, ka mēs varētu iet vēl tālāk, nekā tas ir ziņojumā. Es domāju, ka nav tā, ka mē, mums tas nav vajadzīgs, bet. Uh, mums, tas ir kas tāds, ko, ko mums pat nevajadzētu gribēt, jo ir ārkārtīgi sarežģīti eh, risināt šādus konfliktus, bet es domāju, ka tā nav pareizā pieeja, kā to risināt. Acīm redzam, alternatīva būtu uh, dalībvalstu tiesas, parastās tiesas, kas ir atvērts visām eh, personām un arī uh, visiem investoriem. Uh, Un es domāju, ka tas būtu kontraproduktīvi, ja mums būtu eh, šāda īpaša tiesa, īpašs tribunāls, kas izskatītu investoru un valsts strīdus. Es domāju, mums ir jāpaļaujas uz, vietējās, eh, uz vietējām tiesu sistēmām. Eh, uz tām mēs varam paļauties gan Eiropas Savienībā, gan ASV. Jā, bieži vien investori zaudē arī eh, šajos eh, lietās, bet es domāju, ka tas ir tikai normāli. Tālāk, kas attiecas uz finanšu pakalpojumiem, es vēlos uzsvērt, ka atzinumā ir teikts, ka mums ir nepieciešama eh, piekļuvu finanšu pakalpojumiem, konverģējot finanšu noregulējumu visaugstākajā līmenī. Jā, es tam piekrītu, protams, bet mēs visi arī zinām, ka ASV šie standarti tiek apstrīdēti un svarīgi ir ziņojumā darīt pavisam skaidru, ka mēs nepiekrīt, nepiekritīsim uh, jebkādiem limitiem, kas tiek iekļauti. Es domāju, ka tas mums ir jāuzsver. Jā, mums ir nepieciešama augstāka standarta un jānodrošina arī tas, ka. Mm, netiek ierobežotas mūsu uh, likumdevēju iespējas rīkoties, ne šeit, ne arī dalībvalstīs. Tālāk, ziņojums aicina izvērtēt ietekmi, kāda varētu būt uh, regulatīvajiem aktiem uh, uz uh, patērētājiem un uz vidi. Jā, arī tam es tik tiešām piekrītu, bet mums tas jau būs ietekmes novērtējumi uh, regulējumā. Jā, Mums ir eh, jāstrauc par iespējamo ietekmi, bet ir jāsaprot arī, ko mēs ar šo informāciju darīsim. Lai nebūtu tā, ka šī informācija tiek tikai sagatavot, tik viens var ar to iepazīties, bet gal galā nekas tālāk nenotiek. Tātad mums ir eh, jāuzliek par pienākumu izmantot šo informāciju un uh, šie rezultāti ir jāņem vērā, jo mums ir ļoti daudz skaistu ieteikums novērtējumu, bet ja mēs šo informāciju neņemam vērā un neizmantojam nekādā veidā uh, konstruktīvi, tad es domāju, ka šie ietekmes uh, novērtējumi kā tādi mums neko daudz nelīdzēs. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Liels paldies, Helmut! Paldies, priekšsēdētāji! Man arī bija iespēja pirmajā sarunu kārtā runāt par mūsu pozīciju, un es vēlētos vēlreiz šeit apstiprināt, ka mēs eh, apsveicam eh, ziņojuma saturu, uzskatām, ka tas iet pareizajā virzienā. Tātad šeit ir uzstādīti centrālai jautājumi, eh, kas mūs nodarbinās sarunās par TTIP. Mm, šīs dienas debatēs gribētu runāt par pāris aspektiem. Uzskatu, ka uh, E, Eiropas parlaments pašreizējā brīdī ir spiests paust savu nostāju. Te ir runa par demokrātisku pienākumu. Mans kolēģis Kristofs uzdeva jautājumu, vai ir kāda jēga to darīt, vai varbūt uh, vajadzētu izvairīties no parlamenta nostājas paušanas, bet atklāt sakot, šeit ir runa par atklātām sarunām un par ļoti būtiskiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka mums ir pienākums paust savu nostāju. Mēs mēnešiem ilgi par to diskutējam, mēs mēģinam sagatavot Eiropas parlamenta pozīciju, un tātad te ir runa par uh, pilsoņu uzticēšanās atgūšanu politikai. Te ir runa par demokrātiju, par ļoti būtisku nolīgumu un par ļoti specifiskām uzņēmējdarbības attiecībām. Tāpēc uh, atgriezīšos pie savas sākotnējās pozīcijas. Mēs šeit izveidojam transatlantisku tirgu ar TTIP nolīgumu, un, protams, ir jāuzdod jautājums, kādus regulējošus standārtus mēs ieviesīsim, pēc kādiem modeļiem mēs funkcionēsim, un kādā veidā mēs ņemsim vērā iepriekšējo tirgu un kā šie jaunie standarti ietekmēs eh, tirgu Amerikā. Tātad te ir runa par kopēju tirgus izveidi, un eh, tāpēc ir jāuzbild, jāatbild uz dažādiem jautājumiem. Par to arī ir runa šajās sarunās. Šodien pēcpusdienā ir paredzētas sarunas par investoru valstu strīdiem, taču viena īsa piezīme. Vai mēs patiešām vēlamies eh, šīs eh, privātās eh, tiesības spēcīgāk nostiprināt šādos būtiskos jautājumos par valsts investīcijām? Galu galā mm, 20. gadsimta noteikumus nevajadzētu nostiprināt arī 21. gadsimtā. Redīngas kundze runāja par to, kā vajadzētu izskatīties finanšu tiesai. Mēs, kā Eiropas parlaments, nu mēs kā goja nē, bet Eiropas parlaments kopumā pats sev ir uzliecas problēmas ar šādiem saistošiem nolīgumiem. Es uzskatu, ka mums šādi saistoši nolīgumi nav vajadzīgi, pirms mēs nebūsim pieņēmuši konkrētu nostāju ISDS jautājumā. Tātad, te ir ļoti daudz dažādu divpusēju investīciju nolīgumu ar šo ISDS klauzulu, ar klauzulu par investoru valstu strīdiem, un vienlaicīgi mums ir jāatcerās arī par Lisabonas līgumu, kas Eiropas parlamentam ir piešķirs pilnvaras spriest par šādiem jautājumiem. Nedomāju, ka šeit vajadzētu ieviest privātu regulējumu šādu strīdu risināšanai. Nav nekādas jēgas šeit runāt par CETA vai par TTIP Nedomāju, ka šāda starptautiska finanšu tiesa pēkšņi tiks izveidota vienas dienas laikā. Mums eh, nevajag tāpēc tagad uh, runāt par to, ka mēs to visu varētu atrisināt ar CETA vai TTIP. Šeit ir vajadzīgs cits risinājums. Mēs uzskatījāmies mm, redzēt, kas notiek kongresā, tad uh, visticamāk arī tur šād, šādi viedokļi tiktu spriest. Es pieļauju, ka arī tur runā par ISDS nepieciešamību. Par caurdzamību. E, šajā lasīšanas tāpā jau ir konsolidēt teksta piedāvājums par šo sadaļu, tāpat arī telekomunikācijas īsti nezinu, vai tas, ko mēs varam izlasīt, atbilst mūsu vajadzībām attiecībā uz datu plūsmu. Nedomāju, ka bez datu aizsardzības vienošanās mēs varētu noteikt savu pozīciju. Mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Uh, Mums ir jāskatās arī uz Eiropas tiesas izdoto spriedumu un arī uz um, iepriekšējiem datu aizsardzības um, direktīvas noteikumiem. Ir jāpaskatās arī, kas notiek dalību valstīs nacionālajo re regulējumā, piemēram, Nīderlandē ir attiecīgs spriedums arī Vācijā. Vācijas konstitucionālā tiesa ir izdevusi spriedumu par Vācijas datu aizsardzības likumiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu paskatīties uz to, kas notiek datu aizsardzībā, eh, lai mēs saprastu, kā tālāk veidot mūsu sadarbību ar ASV. Dati ir prece, un eh, ar šo preci tirgojas. To mēs redzam gan audiovizuālajā nozarē, gan kultūras nozarē. Mums vajadzētu parādīt, kādam ir jābūt virzienam šajā jomā. Noslēgumā uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mums ir iespēja vest šādas sarunas par centrāliem jautājumiem. Domāju, ka komit citās komitejās arī tiek veikts nozīmīgs darbs. Uzskatu, ka tas ir Eiropas parlamenta demokrātiskais pienākums. Mēs nesēžam pie sarunu galda, un mums nevajadzētu pie tā sēdēt, bet mums vajag, mums ir pienākums izvērtēt to, kas notiek, un mums ir arī jānosaka virziens, kur ir jāiet sarunām. Paldies! Šerancevas kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti pozitīvi vērtēju jūsu ziņojumu, kas, manuprāt, kopumā ļoti labs un sabalansēts, bet uzskatu, ka to vēl varētu nostiprināt, un es piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem, piemēram, Emmai. Manuprāt, pamatvēstījums, ko mēs vēlamies sūtīt, ir tas, ka mēs atbalstām šīs sarunas un mēs vienkārši uzsveram to, kādas ir mūsu ofensīvās un defensīvās intereses. Es eh, runājot par e-apsarumu punktu, uzskatu, ka tie ir eh, instruments, kas var palīdz attīstīties vienotajam tirkumu. Protams, TTIP nevar atrisināt visas mūsu problēmas, bet Es domāju, ka e-apsaruma punkts tomēr nav atbilstošs. Kā jūs zināt, es esmu IMCO referente atzinumam par šo ziņojumu un uh, trīs uh, problēmas no IMCO perspektīvas. Pirmkārt, uh, pakalpojumu sektors, kas skar trešdaļu no mūsu tiesniecības ar ASV tas būtu jāņem vērā un jānostiprina teksts eh, šajā daļā. daļā. Es nepiekrītu jūsu formulējumam par eh, negatīvo sarakstu. Es domāju, ka mums tieši otrādi vajadzētu atbalstīt komisijas pieju sarunās ar eh, Kanādu, kas būtu tātad pozitīvais saraksts. Par publisko iepirkumu. Tas ir viens no pamatelementiem šajās sarunās, uh, Un arī šeit eh, sarunu vedējiem būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju iepirkumiem un iepirkumu konkursiem gan eh, Eiropas Savienībā, gan ASV federālā un štatu līmenī. Es domāju, ka jūs varat eh, iepazīties ar IMCO atzinumu šajā sakarā. Par standartiem un regulatīvo sadarbību. Uzskatu, ka šie divi jautājumi ir ļoti sensitīvi šajās sarunās, ja mums ir kopēji standarti, vai arī, ja mēs vismaz sadarbojamies pirms uzstādīt šādus standartus, tad mēs eh, atceltu vairumu netarifu barjeru starp Eiropas Savienību un ASV, un tas ir ļoti liels uh, problēma jautājums sevišķi MBU. Es domāju, ka regulatīvai konverģencijai vajadzētu būt pamatpīlāram jebkurā nolīgumā. Un visbeidzot, priekšsādātā kungs, tā tīri personiski vēlos komentēt ISDS. Es piekrītu Redingas kundzes teiktajam šajā sakrā. Manuprāt, pašreizējais formulējums ir vissliktākais, kāds vien varētu būt, ja mēs neizmantojam TTIP kā instrumentu, lai pārveidot ISDS, tad mēs e, vienkārši nonāktu tādā situācijā, kurā būtu aptuveni tūkstoši e, divpusēju nolīgumu, kuros būtu ISDS. Starptautiskos e, nolīgumus nevar tā vienkārši piemērot, protams, bet tāpēc ir ļoti rūpīgi tas jāizvērtē. S un D priekšlikums par uh, šādas tiesas izveidi būtu jāizskata, taču līdz tam mums būtu nepieciešams kaut kāds mehānisms. Mums būtu par to jādiskutē atklāti, jādiskutē par to, kādas ISDS reformas būtu nepieciešams, lai to modernizētu un pielāgotu. Es domāju, ka e, šis e, jautājums e, tikai nedaudz iezīmē to, ko jūs dzirdēsiet šo pēcpusdienu komisārs Malstroms. Paldies! Pēdējais ir Eh, Silvekungs un pēc tam eh, komisija. Paldies! Paldies, priekšādātāja kungs! Arī es eh, vēlos teikt, ka jūsu ziņojums ir, manuprāt, tāds ļoti sablancēts ziņojums un kas arī uh, ir uh, ļoti pienācīgā brīdī strādāts. Es domāju, ka šis uh, brīdis uh, ir ļoti piemērots tāpēc, ka tas ļauj raidīt tādu skaidru politisko vēstījumu. Un šim vēstījumam, protams, tādēļ arī ir jābūt gan skaidram un nostājai ir jābūt stingrai. Ir divi jautājumi, pie kuriem es gribētu atgriezties. Uh, um, un kas varbūt varētu papildināt šo ziņojumu. Pirmkārt, um, par uh, mobilitāti un konkrētāk um, eksporta nozares um, pārstāvju mobilitāti, arī investoru mobilitāti. Ir jāraugās, uh, lai praktiskie apstākļi šādai tirzniecības apmaiņas sistēmai būtu labvēlīgi, jāskatās, kā tieši darbosies šāda sistēma, tāpat arī runājot par apusējo kvalifikācijas atzīšanu. To varbūt vajadzētu pieminēt jau šajā stadijā un būtu svarīgi, lai Eiropas Savienība nāktu klajā ar savām vēlmēm šajā jautājumā, tajā pašā laikā, kad ASV. Tālāk eh, par investīcijām. Nu, es varbūt eh, neiedziļināšos eh, diskusijās par eh, izdēs. Es domāju, ka komisāri par to izteiksies šo pēcpusdienu, bet es ļoti labi saprotu jūsu komentāru, eh, sakot eh, to, ka mums ir nepieciešama plaša, visaptvaroša nodaļa par investīciju aizsardzību. Tālāk jautājums par tiesām joprojām ir aktuāls Es eh, domāju, ka te runa ir par tādām fundamentālām investīciju aizsardzības normām. Ja mēs vēlamies eh, aizstāvēt eh, dalību valstu tiesības, un mēs to vēlamies, tad mēs to vēlamies darīt ar vai bez tiesu sistēmas. Vai tā būtu, kaut, kaut vai arī tā būtu, tas būtu nacionālās tiesas, kas lēmtu šādos gadījumos. Es domāju, ka šī problēma ir jāatrisina, lai kāda arī būtu šī tiesu sistēma, kas tiek izvēlēta, vai būtu reģionāla vai, vai valstu līmeņa tiesa. Es domāju, ka ir vesela virkne jautājumu, kas uh, neskar tieši arbitrāžas un tiesu jautājumu, bet uh, pamat jautājums attiecībā uz investīciju aizsardzību. Es domāju, ka šeit vajadzētu tādu skaidru politisko vēstījumu neatkarīgi no tā, kādu risinājumu mēs beigu beigās izvēlēsimies, lai risinātu šo tiesu problēmu. Lielas paldies! Tagad Ignāsiju. 15 minūtes. Nē, paldies, es runāšu īsi. Es domāju, ka diskusijas bija ļoti labas, un es eh, ļoti rūpīgi klausījos eh, runātāju sacīto. Vairākus eh, jautājumus pilnīgi noteikti nodosim komisārs kundzei, runājot par investīciju šķīrēju tiesām. Es varbūt neiedzināšos tieši šajā jautājumā, lai komisārs kundze varētu izteikt savu viedokli, bet uh, Es varbūt izteikšu pāris eh, komentārus. Ir skaidrs, ka ir ļoti svarīgi atrast eh, risinājumu. Un eh, šobrīd sarunās ir ļoti būtisks posms, kurā to darīt. Un situācija ir sarežģījusies, jo pēdējo reizi, kad mēs vedām sarunas, bija jau panākts Ehm, zināms eh, kompromiss, taču pašreizie signāli vēstīja par to, ka tas būs krietni sarežģītāk nekā paredzēts sākumā. Bet ceram, ka mēs panāksim progresu līdz eh, vasaras brīvdienām. Taču ir skaidrs, ka jāņem vērā, ka uh, situācija būs sarežģītāk nekā paredzēts un uh, varbūt, ka to vajadzētu ņemt vērā arī politiskā kontekstā. Uh, Tālāk jautājums par eh, sarkanajām līnijām. Ir skaidrs, ka tas nekādā ziņā eh, neatvieglos sarunu procesu, ja parlaments ieviesīs eh, jaunas sarkanās līnijas, jo arī otra puse tad rīkosies tieši tāpat. Bet būtu, protams, jānosaka vairākie principi, un, manuprāt, ir divi ļoti svarīgi principi, kas, kurus mēs paudām jau no paša sākuma. Uh, Proti, nekas e, no tā, ko mēs, e, par ko mēs vienojamies šajā nolīgumā, nekādā veidā neapdraudēs Eiropas Savienības iedzīvotāju aizsardzības līmeni. Un to pašu teica arī ASV puse. Es domāju, ka mēs esam viensprāts par šo principu un esam arī ļoti skaidri uzstājuši uz to, ka mēs e, ne, uzņemsimies nekādas saistības par atvērtajiem publiskajiem pakalpojumiem. Uh, Un uh, um, šajā sakarā es domāju, ka šis ir princips, uh, kas uh, arī dzan ir tuvs ASV pusē, līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka par šiem principiem, ka, ka šie principi tiks ņemti vērā. Un īsts komentārs par pozitīvo un negatīvo sarakstu. Uh, Mums ir trīs iespējamie modeļi. Ir eh, kāds eh, pozitīvais eh, saraksts, citai negatīvais saraksts, un ir arī hibrīda pieeja ar pozitīvo un negatīvo sarakstu. Es domāju, ka TTIP gadījumā mēs strādāsim ar šādu hibrīdu pieeju, tāpat kā TISA. Es domāju, ka princips, kur minēju pirms tam par publiskajiem pakalpojumiem, tādējādi tiks eh, ļoti labi aizsargāts un eh, tad mēs atrisināsim šo ļoti būtisko problēmu. Vairāki no jums minēja arī dzen jomas, eh, kurās Eiropas Savienība ir sevišķi ieinteresēta, kurā ofensīvas intereses Eiropas Savienībai. Piemēram, jautājumā par lauksaimniecību protams, ir ļoti svarīgi runājot eh, par lauksaimniecības eh, sadaļu, panākt to, lai nebūtu šādu netarifu eh, šķēršļu un nodrošināt aizsardzību šajā jomā. Es domāju, ka mums būtu jābūt gana skaidriem un jās, jāpanāk tas, lai Eh, šeit tiktu iekļauti arī te telekomunikācija aspekti un mobilitāte. Un, protams, publiskais iepirkums ir viens no galvenajiem interešu punktiem šajā sarunās. Es domāju, ka parlamenta iesaistīšanās eh, šo jautājumu risināšanā pilnīgi noteikti būs apsveicama. Un tālāk runājot par ISDS, um, kā jau minēju, komisārs kundze izteiks savu viedokli par to šo pēcpusdienu, tādēļ uh, neizteikšu komentārus par šo jautājumu. Paldies. Ignācio. Paldies, Ignācio. Tagad uh, es uh, gribētu debašu noslēgumā parunāt par dažiem punktiem. Es gribētu sākt ar tādiem detalizētiem jautājumiem, un pēc tam parunāšu arī par strateģisko virzienu. Eh, vispirms gribētu runāt par investoru valstu eh, strīdu risināšanas jautājumu. Es gribētu arī paskaidrot savu nostāju. Esmu pilnībā pārliecināts, ka mums vajadzētu nošķirt eh, investoru aizsardzību no instrumenta, kas šo aizsardzību nodrošina. Mums ir vajadzīga vienošanās par investoru aizsardzību ar ļoti skaidru principu, proti ir jābūt vienlīdzīgai attieksmē pret eh, iekšējiem un ārējiem investoriem. Taču eh, tas var radīt gan sliktu, gan arī labu uh, piemēru. Domāju, ka šis jautājums ir strīdīgs. Silvāns norādīja, ka mums ir jādomā par to, kā mēs varētu uh, Uh, skatīt šo jautājumu un uh, kādai ir jābūt mūsu attieksmē. Tāpat arī ir jādomā par to, kurš instruments būtu vispareizākais šīs aizsardzības nodrošināšanai. Nevajadzētu teikt, ka ir tikai viens instruments, kurš ir pats derīgākais. Uzskatu, ka mums vajadzētu skatīt katru gadījumu atsevišķi. Mums vajadzētu saprast, kā uh, šādus instrumentus varētu īstenot. Mums atšķirīgos eh, investīciju nolīkumos ir paredzēti pavisam atšķirīgi risinājumi. Ja mēs paskatāmies tagad uz Amerikas Savienotajām valstīm, tad mēs varam konstatēt, ka problēmas ar diskrimināciju un ar atšķirīgām definīcijām, kas eh, varētu eh, šeit parādīties, tā īsti nemaz nav konstatētas. Vācijai ir simtiem dažādu investīciju nolīgumu ar eh, dažādām va pasaules valstīm. 59. Eh, gadā tika slēgts nolīgums ar Pakistānu, un īsnībā šeit nebija paredzēta nekāda investoru valstu strīdē, strīdu risināšanas mehānismi. Taču Vācijai nav uh, eh, šāda nolīguma ar ASV. Ja rastos lielas problēmas, tad uh, Visticamāk, Vācijas rūpnieki mums teiktu, ka mums steidzam ir vajadzīga šāda vienošanās, bet līdz šim tas nav noticis. Eiropas Savienībā ir viena valsts, kas procentāli saņem lielāko daļu investīciju no ASV, tad, ja to salīdzina, teiksim, ar IKP un pēc dažādiem citiem aspektiem. Un šai valstī arī nav nekādas vienošanās par investoru valstu strīdu risināšanu. Šī valsts ir īrija. Ja Tad, tad eh, vajadzētu varbūt nodrošināt eh, investoru aizsardzību bez šī iesdējas mehānisma. Tāpēc eh, mans viedoklis ir, ka šajā gadījumā uh, tas mums nav vajadzīgs. Bet Redingas kundzei, protams, ir pilnīga taisnība. Varētu rasties situācijas, kur mums būtu visi iemesli teikt, ka mums ir vajadzīga citādāka investoru aizsardzība. Tieši tāpēc šīs diskusijas par uh, startautiskas tiesas paplašināšanu, lai to attiecinātu arī uz investīciju aizsardzību, ir tad saprātīga alternatīva, par ko mēs varētu apspriesties. Varbūt ISDS mums nevajadzētu apzīmēt par šķīrētiesu. Līdz šim, kolēģi, tā tas ir bijis, tās ir bijušas šķīrētiesas, tātad tie nav bijuši tādi īsti tiesneši. Uh, Tieši tāpēc arī pastāv šīs problēmas, kas ar to ir saistītas, un diskusijas, par kam pieskārās Gabriela kungs un pārējie, es domāju, ka Redingas kundze pareizi norādīja, ka mums vajadzētu pārvarēt šo vesmod, vecmodīgo uh, investoru valstu strīdu risināšanu, varbūt vajadzētu to visu mest kaut kur miskastē un vajadzētu domāt par neatkarīgiem eh, tiesu mehānismiem, lai nodrošinātu šo problēmu risināšanu. Jānra kungs, jūs nesat saņēmis pareizu informāciju attiecībā uz eh, investīciju aizsardzību. Arī CETA nolīgumā pastāv skaidrs regulējums, kuru var izmantot eh, tikai pēc investīcijām, pēc eh, postinvestment. Arī eh, CETA darbības joma ir ļoti strikti ierobežota. Mēs vēlamies izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas. Domāju, ka tam vajadzētu būt galvenajam principam arī sarunās ar ASV. Pielnra kungs, ieskatieties vēlreiz rūpīgāk CETA nolīkumā, tad jūs arī uh, sapratīsiet, par ko es runāju. Otrā joma ir uh, pakāpojumi. Es arī domāju, uh, tāpat kā Ignācijo, kurš tikko runāja, mums vajadzētu paskatīties, kā mēs varētu aizsargāt savas intereses Mums vajadzētu pateikt, eh, kas šeit ir pats svarīgākais, un pats svarīgākais ir domāt par nolūkiem, kādi ir vispārējais nozīmes pakalpojumiem, un eh, šie pakalpojumi var tik nodrošināti bez valsts atbalsta. Tos vajadzētu aizsargāt. Šeit nav runa par tirgus atvēršanu, bet tāpat arī šeit eh, nav runa par nacionālo valstu ierobežošanu, ir jāskatās uz, kon uz pakāpojumu konkrētajiem elementiem. Un otrais, kas arī ir paredzēts šajā pozitīvajā sarakstā, ir uh, jaunu pakāpojumu jautājums. Līdz šim, un tas bija arī pilnīgi leģitīmi, Eiropas uh, un komisijas nostāja ir bijusi tāda, ka mēs uh, varam definēt un uh, noteikt tikai to, ko mēs pazīstam. Un, ja ir runa par jauniem pakalpojumiem, tad ir jāved atkal jaunas sarunas. Domāju, ka šo principu mums vajadzētu nodrošināt. Nēsmu gatavs, nezinot, eh, kādi pakalpojumi varētu tikt attīstīti, uh, principiāli šeit eh, izšķirties par tirgus atvēršanu vai par jaunu pakalpojumu uh, attieksmi pret jauniem pakāpojumiem. Tātad mums vajadzētu kā principu ieviest to, ka par jauniem pakāpojumiem mēs atkal vedīsim jaunas sarunas. Tieši tāpēc arī esmu sagatavojis savu priekšlikumu e, šādā veidā. Par telekomunikāciju nozari un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām Es eh, priecātos par tālākiem precizējumiem. Vakar piedalījos pasaulē lielākajā IKT mesā Hanoverē un eh, tikos ar eh, uzņēmumu pārstāvjiem, runājām par piekļuvi tirgumu, telekomunikāciju uzņēmumiem ASV, jo īpaši maziem uzņēmumiem šie piekļuve nav regulēta, un līdz ar to ir konstatējama diskriminācija. Mums vajadzētu šeit paskatīties uz tādiem striktākiem formulējumiem. Tas attiecas arī uz kopēju standartu atzīšanu vai attīstīšanu. Šeit vajadzētu paskatīties uz diskrimināciju, un jo īpaši vajadzētu paskatīties arī uz patērētāju tiesībām e-komercijā. Šeit arī vēl nav noteikti nekādi standārti, to mums visu mums vajadzētu formulēt. Protams, eh, mums ir jāņem vērā arī datu aizsardzības jautājums. Šeit piekrītu tiem kolēģiem, kas teica, ka mums ātri vajadzētu pieņemt datu aizsardzības pamatregulu. Mums vajadzētu skaidri noteikt mūsu pozīcijas, tātad eh, kāds ir mūsu aizsardzības līmenis un kā tieši ir jānodrošina šī aizsardzība. Mums eh, vakar bija diskusijas ar kolēģiem Mesē, un mēs eh, runājām par to, ka te ir runa par regulu, kura tiek piemērota visās valstīs vienādi. Nevajadzētu būt tā, ka uzņēmumi, ņemot vērā atšķirīgo datu aizsardzības līmeni valstīs vai pat, piemēram, Vācijā, šis līmenis ir atšķirīgs Mm, pat federatīvajās zemēs, e, nevajadzētu būt tā, ka uzņēmumi to izmanto savā labā. ASV e, datoru nodrošinājuma uzņēmumi e, arī gūtu labumu no tā, ka Eiropā būtu vienāds datu aizsardzības līmenis. Trešā joma - darba ņēmēju tiesības. Šeit uzskatu, ka ja mēs organizēsim atvērtu konkurenci ar šo nolīgumu, tad eh, tai ir jābūt godīgai konkurencei. Mēs, eh, protams, vēlamies eh, atcelt tirzniecības barjeras, vēlamies nodrošināt stiprākas ekonomiskās attiecības Un tāpēc mums ir jādomā par uh, produktu un pakalpojumu kvalitāti, par uh, produktu un pakalpojumu efektivitāti. Nevajadzētu runāt par sociālo vai vides dempingu. Tāpēc uh, man personīgi vajadzētu šeit ielikt pamatus darba ņēmēju un vides standārtu nodrošināšanai. Tas būtu tikai godīgi, un šādā veidā mēs nodrošinātu, ka uh, Uh, nepastāv negodīga konkurence. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs intensīvi diskutēt. Es atvainojos priekšādātāji. Iekšējā tirgū starp Somiju, Sicīliju, Portugāli un citām valstīm taču arī pastāv atšķirības, pastāv atšķirīgi standarti. Ko tad mēs vēlamies? Mēs visi akceptējam iekšējo tirgu, mēs sakām, ka e, šeit ir pietiekama aizsardzība un visi ar to ir mierā. Jā, pilnīgi skaidrs, ka mēs e, tagad pārnesīsim darba tiesības no, Luksemburgu, no Luksemburgas uz ASV. Uh, šādi standarti tiek pieprasīti arī citos nolīkumos, ko mēs esam noslēguši. Gal galā ir arī uh, šīs pasaules citi tirzniecības partneri, kas uh, leģitīmu iemeslu dēļ nosaka saistiešus standartus. Lūdzu. Jā, jā, šis jautājums ir sensitīvs. Protams, mums ir piemēri, kur konkurences priekšrocības var rasties ar šādu noteikumu izveidi. Jāpaskatās arī ir uz Eiropas uzņēmumiem, kas galvenokārt domā par sociālo partnerību un tirzniecību. Un pēc tam izveido savas filiālas ASV dienvidos un var mierīgi dzīvot bez arotbiedrībām. Tātad jautājums par regulējošās sadarbības saprātīgu attīstību. Domāju, ka šie modeļi, ko mēs esam izveidojuši, piemēram, UNC 29. darba grupā, šeit vajadzētu paskatīties uz iespējamiem kopējiem standartiem, kas uh, Eh, pēc tam ir jāpieņem parlamentos. Uzskatu, ka arī šeit mēs varētu attīstīt šādu modeli. Mums vajadzētu paskatīties, eh, kā izskatās komisijas sarunu teksti. Vajadzētu nodrošināt, lai tie būtu pēc iespējas skaidrāk formulēti arī no mūsu puses. Finanšu pakāpojumi par tiem arī eh, jau runāja. Domāju, ka mūsu interesēs ir uh, nodrošināt skaidru vienošanos G20 kontekstā, tā lai mēs varētu nodrošināt stabilus finanšu tirgus. Ja mēs to visu tagad apkopojam, tad te ir runa par tādiem atsevišķiem jautājumiem, kas, manuprāt, iet pareizajā virzienā un par ko kolēģi jau ir runājuši. Tātad te ir runa par mūsu Eiropas pozīciju eh, aizsardzību ar tādu kā ofensīvu. Uh, Domāju, ka mums vajadzētu mēģināt iet eh, pa šo ceļu. Esmu stingri pārliecināts, ka mums ir konkrēti priekšstati par ekonomiku, par sabiedrības struktūru, un mums to vajadzētu saprast kā mūsu eksporta modeli. Tieši tāpēc mēs arī vēlamies uh, uzlikt konkrētus uzsverus mūsu attiecībās ar ASV. Viņu uh, sarunu vešanas gatavība nav nemaz tik attīstīta. Ignācijā jau norādīja, ka tiek runāts par ātro procedūru, par TPA, kas jau ir uh, parafējusi, uh, ko ASV jau ir parafējusi, uh, Domāju, ka tas varētu šeit uzlikt citus standārtus. Mums vajadzētu skaidri norādīt uz mūsu standartiem, mums vajadzētu pateikt, kādu mēs vēlamies redzēt šo tirdzniecības nolīgumu. Tāpēc uzskatu, ka ir pavisam leģitīvi pēc pusotru gadu vestām sarunām parlamentam uh, mazliet ieskatīties tajā, kas ir noticis, un paskatīties uz uh, darba secinājumiem. Un varbūt vajadzētu tā uh, svaigi uh, pieiet šim jautājumam, lai saprastu, kāda ir mūsu attieksme pašlaik. Un domāju, ka parlamentam vajadzētu izveidot kopēju nostāju. Es gribētu izvairīties no tā, ka uh, Beigās gala balsojumā par ir tikai 65 un pret ir 320. Es domāju, ka mums vajadzētu izveidot tādu Eiropas dimensiju, kas balstās uz mūsu vērtību izpratni un mūsu standartiem. Tas nozīmē, ka mēs ļoti rūpīgi izskatīsim jūs iesniegtos grozījumus. Mēs intensīvi vedīsim sarunas par kompromisu grozījumiem, taču tāpat ir jāņem vērā arī uh, komiteju iesniegtie atzinumi. Noteikti, ka tas novedīs pie grozījumiem. 14 komitejas uh, gatavos atzinumus. Parlamenta vēsturē tas uh, līdz šim nav noticis. Protams, mēs skatīsimies, kas būs iekļaut šajos atzinumos. Mēs iespējams ņemsim vērā uh, Eh, konkrēto komiteju kompetenci un eh, grozījums, kas attiecas uz šo komiteju kompetenci. Tātad eh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 26. mārts 2012. dienā. Tātad līdz šim brīdim varat iesniegt savus grozījumus, un tad arī mēs sāksim darbu. Un cerams, ka mēs varēsim sagatavot uh, saprātīgu, konsekventu ziņojumu. Komitejā 6. maijā ir paredzēts balsojums. Plenārsēdē visticamāk tas varētu būt uh, laikā no 18. līdz 21. maijam. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu. Es ļoti priecājos par uh, tālākajām diskusijām. Paldies! Koordinātoru sanāksme ir paredzēta 11.30.